questo pedofilo. Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori di questa seconda parte della sessione di maggio. Labrīt, sākam atkal mūsu sēdi. Dell'esito dei lavori dell'ufficio. Tātad pirmām kārtām man ir jāpastāst jums par koordinātoru sanāksmi, kas notika vakar. koordinātori tātad vakar pēcpusdienā pieņēma vairākus lēmumus par procedūru, ko mēs izmantojam, lai atlasītu lūgumu rakstus, lai mēs varētu nedaudz plānot savu darbu labāk. Mēs uh, parasti lūdzam juridiskiem dienestiem sniegt atzinumu, un mēs lēmām, ka lielā mērā sakosim viņu ieteikumam. Uh, juridiskais dienas teica, ka procedūra, ko mēs izmantojam atbilstoši uh, eh, DG Pol praksei, nav atbilstoši, jo mums ir jāpieņem politiski rakstur lēmumi par lūgumrakstu pieņemamību, un tāpēc tika izteikts alternatīvs uh, eh, ierosinājums. Un tas ir sekojošs. Katrs lūgumraksts tiek aplūkots un izvērtēts, vai tas būtu pieņemams tālākai procedūrai vai nē. Tā tad mēs vairs neklasificētu dokumentus kā lūgumrakstus un nelūgumrakstus. Tātad visi lūgumraksti, kas tiktu iesniegt šai parlamentu komitejai, tiktu aplūkot komitejā, un tas notiktu katru mēnesi šāds darbs. Tātad katru reizi, katrā sanāksmē mēs uh, saņemtu sarakstu ar visiem saņemtajiem lūgumrakstiem. rakstiem Līdz šim mēs esam rakstījuši, kuri tiek pieņemti un kuri nē, bet tagad mums vienkārši būs jāraksta pieņemto lūgumrakstu saraksts. Tā lēma koordinātori, protams, mums vēl būs jāsazinās ar juridisko dienestu, lai pārliecinātu, ka tas viss ir atbilstoši līguma noteikumiem un atbilstoši arī Eiropas parlamenta iekšējiem kārtības noteikumiem. Aukens kundzei vārds. I think, I think... Paldies! Tas, ko jūs eh, ierosinājāt, manuprāt, ir ļoti labi. Principā es domāju, ka mums nav nekāda cita iespēja. Domāju, ka ir svarīgi to saprast. Tas nav politisks eh, lēmums, vai mums ir jāīsteno kāds likums vai nē. Likums principā tā nosaka, ja Eiropas Savienības tiesa un juridiskais dienas tā ir norādījis, tad tā ir jādara. Un iespējams, ka mēs varētu pātrināt procedūru visiem tā teikt absurdajiem gadījumiem, par ko jūs runājāt vakar, lai nenotiktu garš process, bet vienkārši, lai mēs būtu droši, ka esam jautājumu izskatījuši juridiski pareizā formā. Paldies Aukenes kundzei! Uh, otrais jautājums, ko mēs aplūkojam, bija Smoļenskas uh, avio katastrofa. Uh, il parere dell'ufficio giuridico. Arī tur mēs griezāmies pie juridiskā dienesta pēc atzinuma, un juridiskais dienests izskatīja uzmanīgi mūsu priešlikumu un norādīja, ka mums vajadzētu uzskatīt šo lūgumrakstu par pieņemamu, un uh, tikai politiska struktūra, tā teikt, grupa varētu lemt pār lūgumraksta pieņemamību. Tātad tika aplūkot šī konkrētā lūgumraksta saturs, un tas tika uzskatīts par pieņemamu. Un mums ir jālemj, kad mēs šo jautājumu iekļausim savā darba kārtībā. Trešais jautājums, ko aplūkojām, bija ātrās procedūras piemērošana diviem lūgumrakstiem viens eh, par akta nolīgumu un eh, otrs par ierosinātu jaunu atkritumu izvietošanas eh, poligonu vai atkritumu izgāstuvu Itālijā. Koordinātori pārunāja darba grupas priekšlikumus. Tātad es runāju par darba grupu Spānijas īpašumtiesībās. Spānijas piekrastē ir uzbūvētas daudzas e, mājas. Jautājums ir kļuvis problemātisks. Mēs esam rakstījuši vēstuli Spānijas varas iestādēm un gaidam atbildi šajā jautājumā, un mēs gribētu arī norganizēt tikšanos ar atbilstošajām Spānijas varas iestādēm, vietējām pārvaldes iestādēm. E, Pagājušā nedēļā es tikos arī ar Uh, Šulca kungu, tas bija Strasbūras sesijas laikā. Un mēs runājām par diviem svarīgākajiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski gan viņam, gan mūsu komitejai. Saistībā arī ar tām lietām, ko Šulc kungs minēja savā inaugurācijas runā. savā inaugurācijas runā, kā es teicu, uh, parlamenta priekšsēdētājs atsaucās uz lūgumrakstiem. Ir tādi, kurus ir parakstījuši vairāk kā miljons uh, iedzīvotāji. Un otra lieta ir pilsoņu iniciatīva. Arī šo jautājumu Šulc kungs ļoti gribētu virzīt uz priekšu. AFKO komitejā notiks diskusijas, lai raudzītos, kā to varētu labāk veikt. Tātad mēs gaidīsim šo priekšlikumu no AFCO komitejas un tad raudzīsimies, kā mēs varētu īstenot šīs uh, rekomendācijas. Kā jau es teicu, Šulckungs savā inaugurācijas runā atsaucās uz abiem šiem punktiem, jautājumiem, un tāpēc domāju, ka varam uzskatīt, ka mums ir viņa atbalsts un arī Uh, viņa ietekmi šo jautājumu virzīšanā, kas, protams, ļoti pozitīvi. Pēdējā lieta, ko mēs runājām, ir mūsu darba organizācija turpmākajam gadam. Īpaši runājot par misijām, kaut kādiem braucieniem, apmeklējumiem Eiropas uh, uh Savienībā. Dažādi priekšlikumi tika izteikti, bet pagaidām nepieņēmām lēmumus par uh, valstīm vietām, uz kurām mēs varētu doties. Tās vizītes, par kurām mēs lēmām 2011. Um, gadam, tās notiks kā plānots, un tagad mums jāraugās uh, savā darba kalendārā un jāskatās, kā mēs varētu uh, apmeklēt Franciju, Spāniju, Portugālu, Poliju, jo šīm valstīm mēs solījām darba vizītes. Tā tad mums ir jādomā, jālemj, kad mēs brauksim uz šīm valstīm, kāda konkrēti būs programma, jo mums uh, jārod iespējas tikties ar cilvēkiem, kas ir iesnieguši lūgumrakstus ļoti svarīgos jautājumos. Tā tad mums ir jāveic sava darba plānošana un ceru, ka koordinātori nākošā sanāksme pieņems eh, konkrētāku lēmumu. Mēs vienojāmies, ka koordinātori <clears throat> izstrādās detalizētāku programmu, ko pārskatīs priekšsēdētājs no sekretariāts, un tā tad nākošajā sanāksmē mums jau būs kaut kāds dokuments. Jā, ar kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji! Pavisam īsi es gribētu jums pateikties par eh, Eiropas pilsoņu iniciatīvas sakarā veikto un mūsu lomu tajā, jo jūs tiešām cīnaties par mūsu vietu šajā procesā, un mēs eh, pilnībā jūs atbalstam. Paldies! vārds nākošam runātājam. Paldies! Es arī gribētu pievienot savus pateicības vārdus un arī gribētu atbalstīt šo darbu. Pavisam īsi gribu teikt, ka es biju ziņu uh, referents un arī Jānu referents esmu bijis AFKO komitejā par konstitucionāliem jautājumiem un šobrīd uh, tur notiek darbs pie Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu un par to, kā to vajadzētu darīt eh, arī no parlamenta puses. Šobrīd priekšlikums izslēdz lūgumrakstu komiteju. Priekšsēdētāja konference lems, kas darbosies ar konkrēto lūgumrakstu un eh, kā tā tiek nodot konkrētai komitejai. Ir ierosinājums, ka mums vajadzētu iesniegt grozījumu un lai pēc lūgumrakstu komitejas uh, ierosinājuma priekšsādātāja konference varētu lemt, kuri konkrēti, teiksim, dalībnieki no lūgumrakstu komitejas varētu piedalīties šī lūgumrakstu izskatīšanā. Es domāju, ka tas pilnīgi nav pieņemams, ka mēs kā jebkura grupa negribam šādu procedūru. Es ļoti skaidri AFCO komitejā norādīju, kāda ir mūsu komitejas nostāja un ka mēs vēlamies, lai Eh, šī nostāja arī tiktu ņemta vērā. Esmu jau runājis par daudziem kolēģiem par to, kāds kompromiss varētu tikt eh, panākts. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs un jūsu kolēģi politiskajās grupās kontaktētos ar jūsu eh, kolēģiem, citiem kolēģiem, un lai mēs panāktu, ka mums ir atbilstoša procedūra, kas arī iesaista lūgumrakstu komiteju šajā uh, gadījumā. Ja te ir runa par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tad taču jābūt iesaistītai lūgumrakstu komitejai. Tātad mums ir jābūt iesaistītiem visiem šajā darbā. Paldies Lekner kungam par šo skaidrojumu. Paldies jums par to. Piekdien, ja nemaldos, eh, saka priekšsēdātāji, ir galīgais termiņš grozījuma iesniegšanai. Un mums eh, jānodrošina tas, lai mēs iesniegtu grozījumus eh, tajā virzienā, kā jūs nu pat minējāt, Aukenskundzei vārds. Paldies! Man tikai pāris vārdi par uh, izpētes uh, braucieniem, fact-finding missions manuprāt, nav tik svarīgi, lai mēs rīkot oficiāls sanāksmes galvaspilsētās. Mēs tur braucam lūgumrakstu dēļ. Es nezinu, vai es jūs pareizi sapratu, bet. Eh, varbūt, ka nevajag darīt tā, ka mēs vienkārši uh, braucam, tā teikt, sekojam lūgumrakstu pēdās, braucam uz konkrētām galvaspilsētām, oficiāls sanāksmes un tikai tā. Es ceru, ka uh, mēs darbosimies adekvātāk. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, atkārtošu uh, vēl, ko es teicu, tātad mēs identificējām četras valstis - Francija, Spānija, Itālija un Polija kā konkrētas vietas valsts, uz kurām mēs brauksim šogad. Par to mēs, ieplānojām, par to mēs plānojām jau 2011. gadā. Tātad 2012. gadā dosimies uz Franciju, Spāniju, Itāliju un Poliju, lai runātu tur par situāciju konkrēti uz vietas. Mums nebija laika pagājušo gadu tur eh, doties, Tāpēc izlēmām, ka to darīsim šogad. Bet vēl nav bijis laiks izstrādāt detaļas par to, kad mēs brauksim un kāda būs diskusija programma. Esam vienojušies, ka dosimies uz šīm četrām valstīm. Koordinātori jau īsi pārnāja šo jautājumu vakar pēc dažu grupu pieprasījumu, un koordinātori vienojās, ka tad, kad šie braucieni notiks, mums būs arī konkrēta izmeklēšana, izpēta konkrētos lūgumrakstu jautājumos. Aukenas kundze, es nedomāju, ka mēs kādreiz pieņēmām lēmumu, ka mēs pavadīsim laiku tikai galvaspilsētās. Kāda ir jēga, ja mēs braucam uz uh, konkrēto valsti, jādodas uz reģioniem? Es domāju, šis jautājums ir jāiekļaut koordinātori koordinātoru sanāksmē. Mums ir jāsako konkrētiem lūgumrakstiem un pilsoņiem, jābrauc pie viņiem, nevis pie valsts amatpersonām galvaspilsētā. Es esmu strādājusi Dānijas parlamentā prezidijā un esmu pārāk daudz laika veltījusi dažādām pieklājības vizītēm. Mēs nebraucam, lai izrādītu pieklājību varas iestādēm, bet mēs braucam, lai sakot lūgumrakstiem. Aukenas kundze saka, un tad mums ir jāiekļauj atbilstoši darba kārtībā. Priekšstādātāja pārtrauc, paldies. Tas, ko es daru, es vēlreiz atkārtoju, kāds ir lēmums, ko mēs pieņēmām pagājušajā gadā. Bija konkrēts uh, lūgums, ko saņēmu lai mēs izlēmtu, ko un kur, ko mēs darīsim un kur brauksim. Pagājušā gadā, kā es teicu, mēs uh, nolēmām, ka mēs apmeklēsim šīs četras uh, valstis un. Tur būs arī zināms uh, eh, līgumraksta izmeklēšanas elements iekļauts. Ja tiek pieņemts atbilstošs lēmums, varbūt mēs nedaudz šo kārtību varam mainīt, bet Tāds ir bijis šis lēmums. Vairāk koordinātori to prasīja, lai mums notiktu šī īsā diskusija vakar, un mēs nolēmām, ka mums būs uh, vizītes un uh, arī zināms izmeklēšanas uh, darbs šajās četrās valstīs. Došu vārdu Jārkungam, kurš viens no koordinātiem, paldies. Var, gribu lūgt, varbūt būt nedaudz elastīgākiem, saka Jārkungs. Būsim godīgi paši pret sevi. Bieži vien mums ir dažas, eh, ir labas idejas, bet uh, organizatorisku iemeslu dēļ mums neizdodas norganizēt uh, atbilstošu ceļojumu, dažkārt nav pietiekam daudz dalībnieku kādā braucienā. Nedomāju, ka mēs kādreiz esam atcēluši kaut ko, kas ir bijis ļoti svarīgs. Dažkārt mums, kā es teicu, nav bijis pietiekam daudz delegātu, kas brauktu, jo neesam spējuši norganizēt darba kārtību, neesam spējuši izdarīt to, ko vajag, neesam koordinējuši darba kārtības. Mums vienkārši jābūt pacietīgākiem visā šajā darbā bet uh, mums pašiem jāsaprot, ja mēs gribam kaut kur braukt, ir nepieciešams vismaz minimāls delegātu skaits, ir darba kārtība vajadzīga, un nav jēga strīdēties par tādām lietām, kurām nevajadzētu būt nekādam konflikta avotam. Ja nav citu komentāru, tad priekšsēdētāji, tad nākošais darba kārtības jautājums ir balsojums. Vai es pareizi saprotu? Saka, nākošā runātāja nebija klāt koordinātoru sanāksmē, nebija iespēja to pārunāt, bet vai jūs sakat, ka mums vajadzētu, nevajadzētu braukt šajās izpētes, izpētes vizītēs, tāpēc, ka mums nav laika tam vai kā? Nē, saka priekšsēdētāji. Es vienkārši ziņoju, par ko vienojās, ko nolēma koordinātori. Mēs te nerunājam par laika jautājumu, nerunājam par to, lai šos braucienus pārvērst vienkārši par apmeklējumiem. Koordinātori pagājušo gadu vienojās par programmu un atbilstoši ir jāveic šie braucieni. Te ir notikusi neliela kavēšanās laika ziņā, bet tas arī ir viss. Bet nolūks ir tāds, ka šie braucieni notiks uz vairākām valstīm. Tātad mēs uzskaitījām četras valsts, kuras jau daudzkārt esmu atkārtojis, un lielākais vairums koordinātoru bija apmierināti un apstiprināja šo lēmumu. Vēl būs citas iespējas citām vizītēm, par kurām tiks uh, atbilstoši nobalsots. Priekšsādātājs ir tikai atbildīgs par koordinātoru pieņemto lēmumu tālāku īstenošanu. Ja koordinātori vēlas kaut ko mainīt, koordinātori var to pārunāt, bet tad viņiem ir jānāk klajā ar ierosinājumu komitejai. Un priekšlikums vienmēr var mainīt. Bostināru kungam vārds. Paldies! Mēs skaidri redzam, ka vizītes un eh, šī izmeklēšana vai faktu meklēšana ir divas dažādas lietas. Institucionāli tam ir eh, atšķirīga nozīme. Bet domāju, ka ir pilnīgi nepieņemami, ka tad, kad mēs apmeklējam vienu valsti, Mēs netiekamies ar lūgumrakstu iesniedzējiem, ka mēs neizskatām dažus ļoti svarīgu jautājumu saturu, kuru dēļ mēs esam vispār braukuši uz šo dalību valsti. Ir pilnīgi bezjēdzīgi braukt uz Poliju, ja mēs skaidri zinām, ka Polijas apmeklējuma mērķis ir uh, akmeņogļu ieguves projekts. Francija un Spānija, es nezinu, kāds tur ir nolūks. Itālija, piemēram, arī galvenais iemesls brauktot uz Itāliju bija Uh, turpināt to, ko uzsākām La kampaņas reģionā. Un tikai protokola dēļ braukt uz kādu dalību valsti ir pilnīgi bezjēdzīgi. Labāk tad ietaupīt uh, Eiropas parlamenta naudu un nebraukt vispār. Domāju, ka mums ir jāapvieno šīs divas dimensijas. Tā tad vizīte, kas nozīmē tikšanās arī ar amatpersonām, bet mums ir nepieciešams tikšanās arī ar uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, lai mēs. Uh, ņemtu vērā lūgumrakstu iesniedzējs konkrētā valstī. Pretējā gadījumā būšu pret šo ideju vienkārši protokolāra brauciena vizītes, tā teikt, ar eh, sarkaniem paklājiem eh, deputātiem. Tas nav nepieciešams un tas ir politiski bezjēdzīgi. Es esmu par to, ka mēs saliekam kopā šos divus elementus. Tātad varbūt mēs varam mazāk braukt šajās vizītēs, bet ir jāveic šī vizīte un jāveic arī faktu konstatācija un meklēšana. Nevis vienkārši tikai jāpauž pieklājība pret valstu amatpersonām. Paldies, tad priekšsēdētāji. Domāju, ka koordinātori vakar tieši to jau ir ierosināja. Labi, noslēgsim šo jautājumu un pāriesim pie nākošā jautājuma mūsu darba kārtībā, un tas ir balsojums. Balsosim par eh, atzinām par Eiropas pilsoņu gādu. Salavrakus kungs ir referents, vai jums ir kādi komentāri pirms mēs sāksim balsot? Δεν θέλω να πω πολλά, το, το είχα αναπτύξει. Ε, έχω δε... Paldies, priekšsēdētāji. Es jau principā esmu stāstījis par eh, šo atzinumu eh, kolēģiem. Eh, es vēlējos, lai tas būtu kolektīvs darbs, un es uh, uzskatu, ka mums arī izdevās, un uh, katram referentam ir jāstrādā ar kolēģiem, lai panāktu labāku rezultātu. Gribu pateikties vienkārši visiem kolēģiem, kas nāca klājā priekšlikumiem grozījumiem. Paldies, saka priekšstādātāji, paldies uh, Salavrakas kungam, un sākam balsot. 21. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Norēdīts. 48. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Piecdesmit trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Jāpārbauda elektroniski. La presidenza non è preparata. <laughs> mm, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, pati neesmu gatava elektroniskai balsošanai. Tā tad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. È approvato pieņemts šis grozījums 17 pār 7 pret. Nākošais. 67. kurš par pret atturas pieņemts. 54. Ždanokas kundzes grozījums, kurš par pret atturas norēdīts. 67. kurš par pret atturas pieņemts. 55. atkrīt, 56. kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 15. kurš par pret atturas pieņemts. 58. kurš a, atkrīt, 59. A, kurš par pret atturas pieņemts, 61. Štanakas kundas grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Sešdesmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 62. Kurš par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski par 62. grozījumu. Sākam balsot. Tātad balsojam elektroniski par 62. grozījumu. Diamo la votazione. Beidzam balsot. Noraidīt šis grozījums 15 pret 9 par 63. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 64. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 65. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 66. Kurš par? Pret pret atturas pieņemts. 68. kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 70. kurš par pret atturas noraidīts. 71. kurš par pret pret atturas noraidīts. 17. kurš par pret atturas noraidīts. 72. kurš par pret atturas pieņemts. 18. kurš par pret atturas pieņemts. 19. Te ir priekšlikums mutiskam grozījumam pirmajā teikumā. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē. Tādā gadījumā balsojam par 19. grozījumu ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 73. Šeis, kurš par pret atturas pieņemts. 74. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 75. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 76. ir atsaukts. 77. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 4. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 20. grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 81. ir atsaukts, 82. kurš par pret atturs noraidīts. 83. ar mutisku grozījumu. Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Uh, Acīmredzot, nē, tad balsojam par 83. grozījumu ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturs pieņemts. 23. kurš par pret atturs pieņemts. 24. kurš par pret atturs pieņemts. 24. kurš par pret atturs pieņemts. 28. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Pirmais. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais. Kurš par? Pret. Apturis pieņemts. 27. kurš par? Pret. Atturis norēdīts. 28. kurš par? Pret. Atturis norēdīts. 29. kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 30. kurš par? Pret. Atturis norēdīts Noraidīts. 31. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 33. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Vai kāds vēlējās pārbaudīt elektroniski? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 33. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. non c'è dubbio che è stato approvato. 15 voti a favore, 8 contrari. Uh, šis uh, grozījums bija pieņemts. 32. kurš par, pret, atturs noraidīts. 5. kurš par, pret, atturs pieņemts. 34. kurš par, pret, atturs pieņemts. Sastais, kurš par? Pret. Atturas. Pret. Kurš ir pret? Labi, pārbaudam elektroniski. Jo, ja rokas netiek paceltas, tad nevar redzēt Sastais, sastais grozījums. Kurš par? Tātad balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts grozījums. 13 pret, 10 par. 7. kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 35. par. Pret. Atturs noraidīts. 37. kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 8. kurš par? pret atturas. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par astoto grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 9 par 13 pret. Tā tad noraidīts. 38. kurš par, pret, atturs noraidīts. 38. kurš par, pret, atturs pieņemts. 9. kurš par, pret, atturs pieņemts. 10. kurš par, pret, atturs pieņemts. 39. kurš par, pret, atturs pieņemts. 39. kurš par, pret, Atturs pieņemts. 40. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 5. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 6. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 44. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 48. Eh, kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 47. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 22. Kurš par? pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas tekstu kopumā, tātad elektronisks balsojums sākam balsot. Galīgais balsojums par dokumentu kopumā. One more. That's okay? Hope so. 21 in favor. 21 balss par, uh, viena pret, neviens nav atturējies. Sveicam uh, Salavrakas kungu, pateicamies uh, viņam par darbu un paldies visiem pārējiem kolēģiem. Līdz ar to noslēdzam balsošanu. Kolēģi. Godātie kolēģi. Atsāksim mūsu šās priekšpusdienas sēdes darbu, un nākamais darba kārtības punkts ir gadskārtējais ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību 2011. gadam. Referents ir Čečester kungs, un došu vārdu Čečester kungam, lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es eh, vēlētos izteikt cerību, ka tā kā šis ir darba kārtības 13. punkts, tas nebūs nekādā ziņā nelaimīgs vai nekādā ziņā nebūs par sliktu šā lūgumrakstu komitejas darbības gadskārtajam ziņojumam par ļaunu. Tātad jautājums patiesībā ir par to, ko mums vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā, un šis ziņojums ir visnotaļ faktuāls dabas un tas ir apkopojams mūsu darbībai 11. gadā. Tās ir sākotnējās teksta redakcijas diskusiju temats, un es esmu saņēmis arī kolēģi teikto, lai varētu to iekļaut šajā ziņojuma projektā. Tā tad es nevēlos patreizējā momentā pārāk daudz runāt par patreizējo tekstu redukciju. Es esmu atklāts kolēģu ieteikumiem un teiktajām, tāpēc būšu lakonisks un ar to arī beidz. Paldies! Il primo intervento, grazie. Paldies godātajam Čičisterkungam. Aukens kundze lūdzu. Paldies. Es eh, tikai vēlējos izteikt vienu cerību vai lūgumu. Būsim konkrēti, jo tas arī ir mūsu lūgumrakstu komitejas lielākais pluss, ka mēs šeit izskatām konkrētus cilvēkiem aktuālus gadījumus. Līdz ar to mēs nodarbojamies ar faktu vākšanas misijām, mēs runājam par cilvēkiem aktuāliem jautājumiem, par konkrētām tēmām. Un tātad mans galvenais ieteikums vai cerība vai gaida būtu tāda, lai mēs runātu par konkrētām lietām. Un, protams, mums vajadzētu pieminēt arī uzklausīšanu, kur organizējām par cilvēku tiesību īstenošanu. Tā bija ārkārtīgi interesanta uzklausīšana. Un eh, patiesībā es eh, biju gandrīz vienīgā, kas piedalījās šajā uzklausīšanā tādajādi pārstāvēdama miljoniem cilvēku bet tā bija ārkārtīgi laba uzklausīšana. Paldies Aukans kundzei, Brenner kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos vispirms pateikties Čičester kungam par uh, šiem uh, ievadvārdiem un par uh, uzaicinājumu, ko viņš izteica. Uh, proti, lai mēs izsakamies par mūsu komitejas 2011. gada veikumu. Pagājušais gads bija pirmais gads, kurā es strādāju lūgumu rakstu komitejā. Un es vēlētos norādīt, ka 1227 lūgumu raksti ir saņemti šajā gadā no Vācijas, Itālijas, Polijas, Spānijas no valstīm, kurās ir vislielākais iedzīvotājs skaits, un tas ir pilnīgi saprotami. Eh, šīs ir lielākās valstis, un tādēļ arī no statistikas viedokļa ir saprotams, ka no šīm valstīm ir saņemts vislielākais lūguma rakstu skaits. Eh, bija daudz lūgumu rakstu par ekonomikas jautājumiem, arī tas ir saprotams, ņemot vērā to, ka Eiropa šobrīd skar ekonomikas krīzi. Es gribētu tāpat norādīt, ka pamatiesību hārtas iekļaušana Lisabonas līgumā un Eiropas Savienības pievienošanās uh, E, cilvēku tiesību, Eiropas cilvēku tiesību konvencijai dod iespēju Eiropas Savienības pilsoņiem paust savu neapmierinātību arī ar šādiem jautājumiem. Un ir arī iesniegtas tādas prasības, kas uh, sniedzas ārpus Eiropas Savienības kompetences, un tādēļ būtu labi nodrošināt veiksmīgāku sadarbību starp nacionālajām un reģionālajām varas iestādēm, lai uh, saņemtu uh, objektīvas atbildes uz šiem jautājumiem, un tā mēs arī rosinām rīkoties katrā gadījumā. Un visbeidzot, jānorāda, ka mēs bieži apspriedām vienu jautājumu, tīpaši saistībā ar mūsu braucienu uz Rumāniju, proti par jautājumu, kas ieies mūsu komitejas vēsturē. Un šeit es domāju jautājumu par preses brīvību. Zinu, ka Bostinārūkungs uzstāja, lai šis jautājums tiktu uh, risināts 2011. gadā un lūgumraksts par uh, preses brīvību Rumānijā uh, bija saņēmts un tika saņemti arī seši lūgumraksts par šo jautājumu no Bulgārijas un viens lūgumraksts no Ungārijas un viens no Itālijas nedomāju, ka preses brīvības jautājums ir tāds, kas skar tikai Rumāniju. Manuprāt, mēs nevaram šo eh, jautājumu risināt tā eh, vienpusēji. Eh, kad mēs būsim saņēmuši Čičestera kunga sagatavoto mm, ziņojumu projektu, mums vajadzēs īstenot tādu līdzvarotu pieju, nepadarot uh, austrumu uh, dalību valstis par tādiem kā grēkāžiem. Mēs, es nevēlos, lai mēs uh, pārmestu tieši Austrum Eiropas valstīm visus grēkus, kas ir konstatējama arī citās valstīs. Mums ir e, jādomā par visu pilsoņu interesēm un jāskata tas kontekstā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Esmu pārliecināts, ka mums būs ļoti laba, veiksmīga sadarbība šajā gadā arī strādājot pie, žiņ, pie šī ziņojuma. Punto kungs. Čišķester kungs, vārds atkal jums, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Un es vēlētos pateikties kolēģiem, kuri izteicās un kuri ir snieguši savu ieguldījumu tekstu sagatavošanā. Tas eh, man daudz palīdzēja. Un es, protams, piekrītu Aukvenas kundzei, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā ziņojumā uh, būtu atspoguļots tas, cik smagi un efektīvi mūsu komiteja strādā, un arī to, ko mēs esam panākuši. Pilnīgi noteikti, ka mēs esam savā veidā izredzēto klubs. Protams, kad ir ārkārtīgi labi, ka jūs vienīgā piedalījāties uzklausīšanā, un tomēr es vēlētos pateikt, ka arī citās komitejās uzklausīšanās deputātu ir samērā maz. Uh, Piemēram, mana komiteja, Rūpniecības komiteja, pat gadījumos, ja uzklausīšanas tēma ir ārkārtīgi interesanta, nevienmēr ir viegli pārliecināt kolēģis un pierunāt tos uzklausī, piedalīties uzklausīšanā. Arī šobrīd Rūpniecības komitejā ir sēde, bet es tajā nepiedalos. Brederkungs, es vēlētos jums pateikt, ka es tiešām mēģināšu sabalansēt šajā ziņojumā atspūgļotos faktus, un, protams, tā ir referenta galvenā atbildība panākt, lai ziņojums būtu objektīvs. Un e, pēc šās pirmās viedokļa ap apmaiņas es tūlīt došos uz savu biroju un sagatavošu nākamo ziņojumu projekta teksta redakciju. Tā būs gatava pavisam drīz, un tad jau mēs specifiskāk varam runāt par tajā iekļautajiem faktiem un saturu. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos pateikties visiem, kuri piedalījās šajā pirmajā, diskus, šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Un um, es esmu gatavs turpināt diskusijas par šo jautājumu. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. Paldies Čečester kungam. Tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tā tad nākamais ir 14. darba kārtības punkts - lūguma raksts 1327 šķērsvītra 2010 par Elzas Natūru un JSO e NC asociācija. Tā ir, tam ir pievienoti trīs paraksti, un eh, jautājums ir par Francijas valdības 2008. gada janvāra dekrētu, ar ko būvdarbu uz A355 ietekmē. Vai jūs esat uh, gatavi eh, lūgumu rakstiesniedzēji? Vai jūs esat gatavi uzstāties tagad, lūdzu, vārds jums, un jūs varat runāt, kad esat gatavi, kad varat to darīt. Labdien! Labrīt, eh, priekšsēdētāja kungs, eh, dāmas un kungi, deputāti, eh, Eiropas komisijas pārstāvi. Mēs pateicamies par to, ka jūs esat piekrituši virzīt tālāk mūsu uh, iesniegumu jūsu komitejā saskaņā ar 27. februāra vēstulis pēc pagājušā gada 24. maijā notikušās uzklausīšanas, jo Francijas Republika par spīti visām virza uz priekšu Strasbūras lielā rietuma apveceļa projektu. Uh, ir, um, izvirzot, um, ir izvirzīti konkrēti kritēriji, lai izvēlēto šā projekta realizētāju. Šie kritēriji ir mazākais uh, publiskās investīcijas, tehniskā kvalitāte, vides aizsardzības aspekti, un no diviem konkurentiem tika izvie, izvēlēts Vinci, uh, kas bija pārsteigums, jo šis piedāvājums bija sliktāks par Sanef piedāvājumu. Uh, Uh, un uh, šis projekts virzās uz priekšu par spīti visām iespējamām sekām, apdraudot Eiropas kāmi, zaļo krupi un brūno varžu krupi. Izskatās tā, ka Francijas valsts ir samierinājusies ar draudošo naudas sodu par dzīvotņu direktīvas neievērošanu. Un uh, valsts pretrunā ar uh, pašas izvirzītiem noteikumiem izvēlās projekta realizētāju, kurš projekta mm, īstenošanai pieprasa 350 hektārus, kaut gan otrs konkurents ANEF prasīja tikai 270 hektārus. Eiropas kāmis ir visapdraudētākais zīdītājs Francijā, un visi šie pasākumi liecina par to, ka lauksaimnieki nebūs ar mieru veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu šās sugas izdzīvošanu, ja viņiem tiek atņemtas auglīgākās lauksaimniecības zemes. Un uh, tagad um, uh, valsts uh, atsakās svaru kausos likšos 350 hektārus, lai varētu glābt Eiropas hām, kāmi. Tagad tiek projekts steidzināts vēl pirms vēlēšanām, lai uh, visi līgumi būtu noslēgti. Mēs esam pārliecināti, ka komisija darīs visu, lai glābtu šo apdraudēto sugu, nevis vienkārši saņems, samierināsies ar naudas sodu iekasēšanu par uh, šīs sugas iznīcināšanu. Tagad par juridiskiem aspektiem. Es neatgriezīšos pie visiem juridiskiem aspektiem, ko esam jums izklāstījuši, bet mēs runāsim par dzīvotņu direktīvas 92.43 pārkāpumu. Jūs jau noteikti zinat, ka uh, 2011. gada 9. Uh, jūnijā Franciju nosodīja Eiropas uh, Savienības tiesa par šās Uh, par šās direktīvas pārkāpumu. D'accord, pardon. oui, d'accord, désolé. Runātāja runā drusciņi par ātru. Tātad šis uh, lēmums tika motivēts, ka ir veikti nepieciešami pasākumi, lai novērstu šīs sugas vairošanās vai atpūtas vietas un ka nav noteikts pietiekamas prasības attiecībā uz kompensācijām. Uh, Pirmkārt, valsts neko nav darījusi, lai paredzētu atbilstošas kompensācijas pasākumus. Valsts piedāvātie pasākumi ir nepietiekami, kā jau tas tika izklāstīts pagājušā gada mājā. Tāpat arī nav veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka iecerētie pasākumi tiek patiešām realizēti. Un uh, potenciālais projekta realizētājs arī neko nav paredzējis darīt šās sugas saglabāšanai. Līdz ar to uh, tiek konstatēts, ka Francijas valsts neievēro dzīvotņu direktīvas prasības. Līdz ar to Strasbūras apved ceļa realizācijas uh, gaitā ir absolūti nepieciešams uh, veikt Uh, pasākumus lielā Eiropas kāmja saglabāšanai. Ir 2005. gadā veikts neatkarīgs pētījums, to veikusi TTK Karls Troje, kas pierāda, ka šā projekta realizēšanas rezultātā, diemžēl, um, nav paredzama uh, Uh, satiksmes intensitātes mazināšanās un apdraudētie punkti joprojām paliek tie paši. Um, līdz ar to patiesība tika sagatavots arī alternatīvs projekts, bet tika izvēlēts tomēr sākotnējais projekts, pret kuru bija lieli iebildumi Un valsts patiesībā izvēlējās šo neatkarīgo atzinumu vienkārši norakt un neņemt vērā. Mēs varam tikai konstatēt, ka direktīva 9243 CE ir pārkāpta, kā to tiesa ir norādījusi. Jā, šobrīd mums nav iespējams sīkumā, sīki izstāstīt visu par uh, apdraudētām sugām un par Eiropas kāmi, bet es tomēr gribētu jums īsumā pastāstīt, kā apvērt ceļa realizēšana uh, apdraud šīs uh, sugas izdzīvošanas iespējas. Uh, uz Aust, uz dienvidiem no iecerētā projekta ir izveidots uh, jauns ceļa posms, un šeit ar maziem sarkaniem punktiem ir atzīmēta uh, Uh, plānā uh, kāmja dzīvotne, un šis piemērs rāda, ka kāmju populācija ir aizbēgusi, atstājusi šās vietas. Un uh, tas liecina par kāmju populācijas situāciju lielas infrastruktūras projektu tuvumā. Tomēr apveceļa gadījumā situācija ir nedaudz atšķirīga. Apveceļa situācija ir nedaudz atšķirīga, jo uh, šajā rajonā ir ļoti nelielas kāmju populācijas, kam sen nav bijuši kontakti ar citām kāmju populācijām, un tas ir ļoti interesanti no ģenētiskās pētniecības viedokļa. Šobrīd Uh, tieši šajā uh, teritorijā, kur ir iecerēts veidot apveceļu, uh, dzīvo visperspektīvākā kāmi populācija. Un ja tiks realizēts šis projekts un populācijas sadalīt uz pusēm, tas nozīmē, ka tas ievērojami apdraudēs kāmju izdzīvošanas iespējas. Mēs uzskatām, ka nedrīkst pieļaut šīs sugas pazušanu, ka Francijas uh, valstī ir jādara viss iespējamais, lai glābtu Eiropas kāmi un patiesībā iecerētā projekta realizācija ir kā provokācija šajā gadījumā. Paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies! Pirms dodām vārdu mūsu kolēģiem, vispirms uzklausīsim Eiropas komisijas pārstāvi. Vandestēnkungu, lūdzu. Godātais uh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi deputāti. Lūguma raksta iesniedzēja visumā pastāstīja par šo jautājumu, un kā jau viņi norādīja, galvenais izaicinājums šeit ir Eiropas uh, kāmja, zaļā krupja un brūnā važu krupja sugu saglabāšana tiešām Francija 2011. gada 9. jūnijā uh, saņ, tika atzīta par vainīgu Eiropas Savienības tiesā par to, ka nav veikti pasākumi, lai uh, aizsargātu šīs sugas. Saskaņā ar dzīvotņu direktīvas 12. pāntu ir uh, paredzēts, ka valsti ir jāveic visi pasākumi, lai uh, nodrošinātu apdraudēto sugu izdzīvošanu, lai uh, nepasliktinātu dzīvotņu situāciju un lai novērstu uh, vairošanās un atpūtas uh, vietu iznīcināšanu. Francija ir sniegusi informāciju par šo jautājumu un arī par veikto ieteikums novērtējumu attiecībā uz kāmi un abiniekiem. Uh, kas veikt 2010. gadā, ko, e, kas ir paredzēts, lai mazinātu projekta iespējamo negatīvo ietekmi un kādi kompensācijas pasākumi ir uh, plānoti. Tomēr komisija ir lūgusi Francijai sniegt vēl papildu informāciju par diviem jautājumiem par iet, uh, ieteikto pasākumu efektivitāti Un otrkārt, komisija arī vēlējās saņemt garantijas par to, ka šie iecerētie pasākumi patiešām tiks īstenoti. Un kādas eh, ir garantijas, ka šie pasākumi tiks turpināti arī laikā. Attiecībā uz projektu īstenotāju izvēli arī šī sniegta informācija tiks izvērtēta. Komisija turpinās analizēt šo jautājumu, balstoties uz Francijas sniegto informāciju, lai izvērtētu, vai lielais uh, Strasbūras apveceļš ir savietojams ar uh, apdraudēto sugu aizsardzību. Paldies! Komisijas pārstāvjiem tagad vārds deputātiem. Liers kundzei vārds. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Es neatgriezīšos pie faktiem, par to jau mēs runājām pirms uh, vairākiem mēnešiem, un arī lūguma raksta autori mums tos atgādināja, bet jāsaka, ka ļoti būtisks fakts ir tas, ka uh, pagājušā gada jūnijā Francija uh, ir atzīta vainī, par vainīgu tiesā par to, ka tā nav veikusi pietiekams pasākums, lai nodrošinātu uh, kāmja aizsardzību. Uh, protams, tiek gaidīta vēl papildus informācija no Francijas par iecerēto pasākumu efektivitāti un garantijām, bet šobrīd jāsaka, Francija vēl neko nav darījusi kopš uh, šī sprieduma Eiropas uh, Savienības tiesā, lai nodrošinātu kāmja izdzīvošanu. Un tas ir pat pārsteidzoši, tiek turpināti lieli manevri, lai uh, uzsāktu, pabeigtu šo projektu, kurš jau ir sākts pirms uh, 50 gadiem, 60. gados, un tiešām uh, pamatoti jautājumi ir par to, vai tas vēl joprojām ir aktuāls. Ir virkne pētījumu, kas liecina par to, ka šis uh, projekts neatrisinās sastrēgumu problēmu Strasbūrā. Tā tad ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi, lai uh, divu cilvēka paudžu laikā pilnībā iznīcinātu tādu zīdītāju sugu kā Eiropas kāmis. Un visa šī situācija liecina par to, ka Francija stūrgalvīgi turpina īstenot šādu uh, projektu, kas ļoti negatīvi ietekmē vidi, uh, par spīti Natūra 2000 pasākumiem, prasībām par apdraudētas zīdītāju sugas saglabāšanu. Un Francijā jāņem vērā arī politiskā situācija. Um, dažus mēnešus pirms paredzētajām prezidenta vēlēšanām projekts, projekti īstenošana tiek pātrināta, lai uh, situācija kļūtu neatgriezeniska pēc vēlēšanām. Rodas tāds iespējas, ka Francija ir gatava maksāt naudas sodus, eh, riskē eh, atkal, ka tiesa eh, atzīs pārkāpumus, bet par visiem spēkiem cenšas realizēt šo projektu. Uh, kā jau es norādīju, vairākus gadu desmitus mums skaidro, ka šis projekts ir absolūti nepieciešams. Un šobrīd es tikai gribētu lūgt um, lūguma rakstu komiteju, lai tā prasītu Eiropas komisijai izdarīt spiedienu uz Franciju, prastot informāciju un sniegt ātrāk atbildes uz uzdotiem jautājumiem un atstāt šo jautājumu atvērtu. Paldies, Bulonkungs! Paldies, eh, priekšsēdētāji! Es arī neatgriezīšos pie visas šīs problemātikas par apvedceļu no Strasbūras rietumu pusē. Gribu atzīmēt, ka uh, Francijai bija uzlikts sots no komisijas puses, un uh, šis uh, apvedceļš neatrisina satiksmes problēmas tādā veidā, kā bija cerēts. Ar nožēlu paužu, ka ir zināma ietekme uz uh, Eiropas kāmi dzīvotnēm, un šis uh, projekts tādā ziņā varētu būt apšaubāms. Tāpat laikā gribētu mīkstināt šos izteikums, ko mēs dzirdējām par prezidenta vēlēšanām un parlamentu vēlēšanām, jo, kā jau tas tika atkārtot, šis projekts jau ir vairāk kā uh, jau stipri vecāks un tāpēc it kā būtu viegli uh, teikt, ka tas viss notiek prezidentūra. On aurait pu euh, effectivement mettre le paquet pour. Tātad projekts ir vairāk kā 50 gadus vecs, un tas ir daudz vecāks nekā šis pēdējais uh, Um, termiņš un pre prezidenta vēlēšanas. Un es uh, domāju, ka šeit nevajadzētu šo politisko aspektu piesaistīt. Es uh, ceru tomēr un domāju, ka šo lūgumrakstu ir jāatstāj atvērtu, jo uh, ir bijuši jauni elementi šajā lietā. Uh, Un tāpēc ir nepieciešams uh, saņemt uh, skaidrojums par, uh, no Francijas puses par kompensējošiem pasākumiem, un es domāju, ka mums ir jāsaglabā šis lūguma raksts atvērts un jāizvērtē uh, kompensējošie pasākumi, lai aizsargātu šīs Eiropas kāma dzīvotnes. Pavisam objektīvi gribu teikt, ka ja mēs noņemam no šo politisko aspektu, tad varbūt šis uh, projekts zaudē savu uh, būtiskumu. Ir jāizvērtē, protams, ietekme ne tikai uz uh, dzīvnieku sugām, bet arī uz šīm satiksmes plūsmām un vai plānotais projekts, kā es teicu, vispār atrisinās satiksmes problēmas. Merci beaucoup, monsieur. Paldies Bulāna kungam. Es nezinu, vai komisijai vēl kaut kas ir piebilstams. Lūguma raksta iesniedzējs. Varbūt, ka jums ir kaut kas atbildams vai sakāms. Merci, monsieur le président. Uh, je crois que... Paldies, priekšsēdātājs. Uzklausīju Bulāna kunga teikto un, un diemžēl, arī mēs arī ar nožēlu paužam par to, ka šīs debats tiek politizētas. Bet uh, Uh, šī projekta izpildītāju uh, problemātika mūs pārsteidz. Euh, sur les mesures compensatoires, et je pense que c'est important. Par šiem kompensācijas pasākumiem, protams, ir svarīgi, lai Francija sniegtu atbildes un pamatotas atbildes, nevis tādas vienkārši tukšas atbildes. Uh, jo patiesībā tiek pabeigts otrais rīcības plāns, jau ir desmit gadi kopš šāds uh, rīcības plāns pastāv attiecībā uz Eiropas kāmi, un tagad jau drīz būs trešais rīcības plāns. Ir notikušas 40 tikšanās pusotra gada laikā, tas uh, viss liecina, ka daudz tiek runāts. Uh, bet, uh, lai šo plānu īstenot, mēs esam apņēmības pilni, bet tagad ir jāgaida no Francijas uh, atbildē. Mēs gribam, lai pasākumi būtu tiešām efektīvi, lai šī suga tiktu glābta. Un patiesībā ir runa par visu Elzasas līdzenam, ne tikai par šo vienu dzīvnieku sugu. Tāpat Francijai būtu jāsniedz atbildes par uh, šīm melnajām zonām, kas jau ir apbūvētas, sarkanajām zonām, kur ir paredzēti būvniecības darbi, un jūs varat redzēt šajā kartē, ka uh, iespējas uh, veidot savienojumu starp dienvidu un ziemeļu populācijām ir apdraudēta, jo šīs uh, pašvaldību teritorijas attīstās neatkarīgi, šie attīstības plāni nav savstarpēji saistīti, līdz ar to arvien vairāk uh, tiks uh, zaudēts lauksaimniecības uh, zemes, un tas arvien vairāk apdraudēs populācijas, jo šeit ir runa par 400 individiem, un no ģenētiskā viedokļa šī populācija kļūst arvien apdraudētāka. Paldies! Un uh, Eh, kā jau kolēģis lūdza atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, mēs to atstāsim atvērtu, un ja jūs piekrītat, tad mēs arī prasīsim, eh, lai Francijas puses sniedz vairāk informācijas šajā jautājumā, un eh, pēc pie šīs informācijas saņemšanas mēs izskatīsim jautājumu vēlreiz. Vai jūs piekrītat? Labi, paldies. Me, me comenta, después de esto, eh, pasamos, vamos a pasar a, a la. A... Labi, tādā gadījumā es ierosinu, ka mēs pāriem pie nākošajiem uh, lūgumrakstiem, bet uh, ar jūsu piekrišanu viens komentārs no sekretariāta puses. Paturot prātā, ka mums ir uh, īrijas uh, lūgumraksta iesniedzējs, bet īru kolēģi šobrīd ir citā komitejā, viņi ieradīsies šajā komitejā ap 10.30, vai mums būtu iespējams uh, uztaisīt pauzi līdz 10.30, tā tad mēs varbūt varētu pārtraukt sēdi. Uh, un pēc tam visus pārējos lūgumrakstus izskatīt kopā, īrijas puses lūgumrakstus. Vai jūs piekrītat, vai mēs varētu tā tad izziņot pārtraukumu līdz pulksten 10.30? Un tad ieradīsies mūsu īra kolēģi, un mēs turpināsim darbu. Aukenes kundze. Right to make the break now and uh, to continue priekšsēdētājs saka, tātad taisam pārtraukumu, turpinām pulksteni pusdesmitos, uh, pusvienpadsmitos. Labi. Tātad 10.30 atstāksim sēdi. Paldies! Reluăm lucrările comisiei. Atsākam darbu. Te reluăm lucrările comisiei. Trecem. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Mēs atsākam komitejas darbu un pārējām pie 15. darba kārtības punkta 161. lūgumraks 2006. gadā, ko iesniedz Dans Brennans par piesārņojumu Kilkenī un tā ietekmi uz vietējo lokopību. Lūdzu vārds auto. Um, dear members, um, thank you for godātie deputāti, paldies par jūsu uzmanību. Mani sauc Dans Brennans, un es vēlētos runāt par Kilkenī īrijā ķieģeļu fabrikas darbību. Patiesībā, kāpēc es iesniedzu šo petīciju, ir tas, ka mūsu lopi auga divas reizes lēnāk nekā vidēji īrijā, un mēs esam zaudējuši arī 40% no iespējamās rāžas. Uh, Kopš 2002. gada decembra mana zemnieku saimniecība ir tikusi pētīta un analizēta, un pēdējais ziņojums to veica Dublinas Universitātes koledža un tās lauksaimniecības fakultāte, un šo ziņojumu Tas tika sagatavots trīs gadu laikā. Ir vesela virkni problēma, bet nav skaidrs, kāda ir faktora problēma izcelsmai. 2012. gada janvāra sanāksmē kopā ar zinātniekiem zinātnieki skaidri pateica, ka Viņi nezināja, ka ķieģeļu fabrikas izmešos bija kadmijs, un viņiem nav skaidrs, kāpēc ir tāda, tādas sekas eh, konkrētajai saimniecībai. Bet kopš ķēļoļfabrikas slēgšanas saimniecības ražība ir būtiski pieaugusi. Eh, zinātnieki zin, ka zinātniekiem nav atbildes, eh, kāpēc pēc ķieģeļu fabrikas slēgšanas būtiski ir uzlabojusies saimniecības ražība. Paldies! Alături de noi se află și reprezentanții ai Ministerului. Uh, paldies! Mūsu vidū ir uh, lauksaimniecības ministrijas pārstāvis, uh, īrijas ministrijas pārstāvis. Es tagad dodu vārdu Maiklam Šeridanam. Um, Madam Chairman. Prieksēdētais kundze. Es eh, vēlētos pateikties lūgumrakstu komitejai par to, ka jūs esat uzaicinājuši īrijas varas iestādes pārstāvis izklāstīt problēmu, kāda varas iestādēm ir par Brennera saimniecību. Es esmu lauksaimniecības, eh, depart, lauksaimniecības ministrijas pārstāvis, un eh, Es nolasīšu vides aizsardzības aģentūras priekšsēdētāju vēstuli, un e, man šeit blakus sēž Brajankungs un e, Mārkungs. Un e, tas, tā ir iestāde, kura ir sagatavojusi ziņojumu par Brenānu saimniecību 2007. un 2009. gados. Par ko vēlētu šeit pieminēt? Uh, Ir vesela virkne jautājumu, ir vesela virkne aspektu, par kuriem esam runājuši jau iepriekšējās sanāksmēs, un īpaši priekšsēdētājs kundze mēs vēlētos atbildēt uz jūsu vēstuli 2010. gada februārī īrijas lauksaimniecības ministrijai, kurā runa iet par adekvātu vidas piesārņošanas direktīvas transponēšanu un īstenošanu īrijā. Un eh, jautājums bija tas, ka saimniecības lopu analīzēs ir atrasts pārāk augstas kadmeja atradnes. Un e, pirms ierodoties uz šo sēdi, tad e, jūs teicāt, ka Brendana saimniecības problēmas tiešām ir saistītas ar blakus esošās ķieģeļu fabrikas izmešiem. Un tomēr. Uh, Brīdī, kad eh, darbojās ķieģeļu fabrika un brīdī, kad Brendana saimniecībai samazinājās raža, šie abi laika momenti nav saistīti. Mēģināšu pierādīt. Runājot par šo kadmina piesārņojumu, Brennana saimniecības pārstāvis ir runājis par šiem izmešiem, un patiesībā mums vajadzētu runāt arī par pierādījumu nastas esamību Brendana saimniecībā un dažādās epidēmijās un saslimšanās. Es tiešām ceru, ka dažādas kompetentās iestādes, kuras ir izvērtējušas šo, šo situāciju, spēs atbildēt uz konkrēto lūgumu rakstu. Lai varbūt sniegt ieskatu pētījumos, kādā veidā notiek analīze īrijā, tad, tad uh, 2002. gada beigās Brennans saimniecība vērs uzmanību uz to, ka tās ražība krītas. Gadījums tika izpētīts 2003. gadā un tika veikta vesela virkne sekciju. Un jautājums par Brennana saimniecības ražības samazināšanos tika izskatīts, un, protams, ka netika izslēgti arī vidas faktori, tajā skaitā arī vidas piesārņojums. Uh, 2004. gadā tika īstenota protokola metode, un dažādas varas iestādu aģentūras mēģināja noskaidrot, kāda ir vidas ietekme uz šo incidentu. Lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības mini ministrija un uh, Čegaš, kas ir īrijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aģentūras, veic savu pētījumu. Uh, Jautājums bija par ķieģeļu fabriks izmešu uzraudzību un e, uz to, kādā veidā šie izmeši varētu ietekmēt cilvēku veselību. Un visbeidzot, Kilkenī doma pētīja arī to, kā tas ietekmē dzeramo ūdeni, un mums ir detalizētas analīzes par visiem šiem izmekļiem. Kopš 2004. gada visus šos pētījumus un analīzes ir uzraudzījusi starp aģentūru grupa, un eh, pirms tās tika nopublicētas, ir veikta vēl viena analīze. Šīs eh, starp aģentūru darba grupas rezultāti no 2003. līdz 2009. gadam eh, tie tika nopublicēti 2010. gada augustā, un varbūt tagad uh, dokuments, kas varētu jums palīdzēt šās lietas izskatīšanā. Es zinu, ka atsevišķi ziņojumi, tādi kā piemēram ziņojums, par kur Simons Morkungs bija atbildīgs, tātad šis ziņojums ir pāri par 800 lapas pušu garš. Un, ja jūs vēlaties iepazīties ar šo ziņojumu apkopojumu, tad būtu vēlams izskatīt pamatojumu 12 lapu garumā. Uh, Analīžu rezultātā šī starpaģentūra grupa nonāca pie sekojošiem secinājumiem. Nav nekāda pierādījuma, ka vidas piesārņojums ir samazinājis ražību Brennan saimniecībā, un nav nekāda pierādījuma, ka kadmija un fluoru piesārņojums ir samazinājis ražību. Un vesela virkne saslimstības iemeslu, kuri ir saistīti ar varbūt barības stāvokli tika konstatēti. Un eh, tika uzsvērta arī saimniecības pārvaldības problēma. Un eh, Čegaš, šī aģentūra, noskaidroja, ka Brennana saimniecības augsnes stāvoklis īpaši neatšķiras no citos eh, īrijas reģionos konstatētā. Un netika konstatēts, ka cilvēku saslimstība ir būtiski augstāka šajā reģionā kā citos. Tātad varas iestāžu pabeigtais apkopojumā varētu būt tāds, un to es pieminēju jau arī savā vēstulē, un es vēlētos uzsvērt, ka ir bijuši gadījumi, kad kadmija kadmija daudzums ir bijis paaugstināts, un tomēr šis jautājums ir daudz sarežģītāks. Kadmijas dabīgi izstaro no augsnes, un iespējams, pr protams, ka lielos daudzumos kadmijas ir toksisks. Un eh, ir zināms, ka Brendana saimniecības, Brendana saimniecības eh, lopos ir atrasts ārkārtīgi augsts kadmija daudzums, un tomēr tas tā nav taisnība. Uh, Mēs esam analīzēs konstatējuši Brennan saimniecības, Brennan saimniecības eh, augsnē un arī lopu nierēs paaugstinātu kadmi līmeni, bet eh, vidas aizsardzības aģentūras secinājums bija tāds, ka šīs atradnes pašas par sevi vēl ne par ko neliecina un ir bija pieprasītas papildus analīzes. Un eh, šīs analīzes tika veiktas 2007. gadā trīs atsevišķos gadījumos. Pirmajā gadījumā tika paņemta pāri par 2300 asins analīzēm 2007. gadā pirmajā, lai redzētu, vai tiešām smagie metāli dzīvnieku organismos ir palielinātā daudzumā. Uh, 2007. gadā tika veikta arī apjomīga augsnes un zālāju analīze šajā Brennana saimniecībā, un tās ir plašākās analīzes jebkurā īrijas saimniecībā. Tika analizētas arī no šīs saimniecības nākušo lopu aknas. Runājot par šiem 2300 asins analīžu paraugiem un rezultātiem, tad eh, tika paņemti arī analīzes uz citiem uz citiem mm, metāliem, un tās tika aizsūtītas uz Vāciju analīzēm. Kad rezultāti atnāca atpakaļ, tad seši. 600 no 2300 analīzēm bija ļoti augsti kadmija rādītāji, un pārējiem 1700, 1800 asins analīzēm, tad tajās bija normāls kadmija līmenis. Tātad, uh, Mēs ārkārtīgi detalizēti izvērtējām šīs analīzes un izrādījās, ka Vācijas laboratorija ir pieļāvusi kļūdu, jo šajā laboratorijā bija tā saucamā krusteniskais piesārņojums, un šeit ir šis ziņojums, es jums varu to dot, tas ir ziņojums par to, kā laboratorijā tika veikts analīzes. Un pierādījums ir tam, ka, piemēram, piemēram Brennan saimniecībā bija lopi, kuru analīzes bija tādas pašas kā 70 jūdzes attālajā fermā. Un pozitīvi rezultāti, piemēram, bija paņemti pulkstens divos pēcpusdienā, bet galīgais piesārņojums ir tāds, ka komerciālā laboratorija, kura veids šīs analīzes, viņi padavās un pilnīgi skaidri pateica, jā, tā ir mūsu kļūda. Līdz ar to, ja viena no pusēm, kura atzīst publiski savu kļūdu un paraksta ziņojumā savu kļūdu, skaidri pasakot, ka viņi ir izdarījuši kļūdu un ka šie pārāk augstie kadmeņa līmeņi tomēr nav patiesi. Tas ir pirmais. Otrais ir tā saucamā papildus informācija, fons, Mēs to diskutējām ar vienu no Eiropas pārtiks drošības aģentūras ekspertiem, un šis eksperts ieteica, ka vajadzētu šo situāciju, fonu situāciju sīkāk izpētīt. Tā tad uh, otrs uh, bija, tātad mēs runājām par augsnes un par siena uh, siena analīzēm, līdz ar to, ja no šīs ķieģeļu fabrikas bija kāds piesārņojums, tad tas netika atrasts augsnes un siena analīzēs. Un visbeidzot par kadmiju. Pagājušajā gadā mēs e, īrijā balstoties uz Eiropas e, pārtikas drošības aģentūras ekspertu teikto, veicām lopu analīzes uz kadmiju. Un izrādījās, ka kadmijas e, Brennan saimniecības lopu nierēs neatšķirt, 20, ma mazliet palielināt skadmiju fonds ir 25-30%. Un uh, pirms divām nedēļām īrijā tika nopublicēts ziņojums, un mēs to tālāk nosūtījām mm, komisijai. Mēs runājam vispār par kadmēju palielināšanu, kadmēju palielināšanos lopu ķermeņos īrijā. Un līdz ar to šis eh, nedaudz palielinātais kadmeja daudzums vidēji īrijā ir 25-30% un tāpat ir arī Brennan saimniecībā. Tātad, lai kas arī notiek Brennan saimniecībā, kadmejs nav visa ļaunuma sakne. Došu vārdu uh, Krienam O'Brien kungam, kurš atbildēs par jautājumiem konkrēti par ķieģeļu rūpnīcu. Lūdzu. Thank you. Um... Paldies. Es tikai Eh, runāšu par eh, ķieģeļu rūpnīcas licencēšanu un eh, norādīšu uz to, kāda ir bijusi starpiestāžu izmeklēšana. Īrijas vides aģentūra ir neatkarīga. Aģentūra izveido 93. gadā un tai daudz dažādu pienākumu veikt uzraudzību un ziņot par vidas situāciju, par ar vidu saistīto pētījumu koordinēšanu, tāpat viņiem ir jāregulē siltumnīcas izmešu uzraudzība. Viņi uzrauga arī atkritumu un notekūdeņu pārstrādes iestādes. Vides aizsardzības aģentūrai ir arī zināma loma licencēšanā dažādām industriālām rūpnīcām, objektiem. Un konkrētā ķieģeļa rūpnīca sākotnēji eh, bija izveidot 68. gadā un pārtapa Roman Brika 88. gadā. Un tā tad viņi ražo ķieģeļus māju ārējām sienām. Eh, šī rūpnīca pārstāja darboties 2008. gada decembrī. Eh, IPC licence tika piešķirta šim uzņēmumam 2001. gadā atbilstoši integrētā piesārņojuma novēršanas direktīvai un atbilstoši labākajām pieejamām tehnoloģijām. IPP direktīva netika transponēta īrijas uh, likumdošanā licences piešķīšanas laikā un 2006. gadā tika pieņemts grozījums attiecībā uz uh, negadījumu novēršanu un uh, dažādu meštožu izvērtēšanu. Licence emisiju kontrolē un emisiju robežu vērtības tik balstītas uz izmantotajiem materiāliem un notiekošiem procesiem. Emisiju robežvērtības tika novērtētas, lai nodrošinātu, ka nenotiek nekāds vidas piesārņojums. Tas tika veikts balstoties uz modelēšanu un, ap, un, un pastāvošiem gaisa kvalitātes rādītājiem un standartiem. Eh, Ķieģa rūpnīcā tika veikts eh, pārbaudas uz vietas, vidas eh, auditi, vairāk apmeklējumi notika katru gadu uz vietas šajā ķieģeļa ražotnē. Vidas aģentūra saņēma informāciju 2006. gadā par dzīvnieku veselības problēmām. Brendan Kunga saimniecībā tika uzsākta izmeklēšana, kur piedalījās arī lauksaimniecības un pārtiks aģentūra izpēta tika veikta uz izmešiem atmosfērā un potenciālo ietekmes gaisa kvalitāti vai potenciālo piesārņojumu un nosēdumiem uz uh, uh, saimniecības uh, augsnes. Galvenais piesārņotāji uh, elements ir uh, flors, uh, kas izdalās uh, apdzinot ķieģeļus un tika izvērtēti sekojoši uh, elementi emisijas, pārstrāde, uh, tika izvērtēti uh, izēja materiāli, tika veikta gaisa emešu, emisija modelēšana, uh, tika veikta koku, augsnes, pazemes un virszemes ūdeņu potenciālo emisiju izvērtēšana, ņemot vērā, kāds varētu būt smago metālu, dioksīnu un citu uh, savienojumu sastāvs. Attiecībā uz kadmiju tika izanalizēti izējuma materiāli un rezultāti norādīja ļoti zemu kadmija līmeni ar eh, ļoti nelieliem kadmija izmešu līmeņiem ražošanas procesā. 2004. un 2005. gadā tika veikti attiecīgi pētījumi un monitorings, un 2004. gada rezultāti uzrādīja apmēram 0,5 mg uz uh, kubikmetru Eh, stikla ražošanā izmeši ir līdzīgi, un eh, attiecīgi monitorings turpinās 2005. gadā, un arī tur neuzrādījās nekāda būtiski kadmija izmeši. Eh, Vides aģentūra veic arī specializētu modelēšanu par kadmija izmešiem un izplatību un nosēdumiem, un arī konstatēja, ka nebija būtiska ietekme no ķieģeļu rūpnīcas, un šī modelēšana balsojās uz vispesimistiskākajiem, vissliktākajiem datiem un pieņēmumiem. Augsnes un zāles analīze parādīja tipiskus rezultātus, tātad bez īpašajām palielinātiem kadmija nosēdumiem. Vides aģentūra attiecīgi ir secinājusi, ka kadmija emisijas no ķieģeļa rūpnīcas nav radījuši nekādu būtisku ietekmi uz vidi, uh, Eh, šīs rūpnīcas tūmā. 2007. gadā eh, tika sasaukt starptautisko ekspertu panelis, eh, kur darbojās pārstāvi no apvienotās karalists, ASV, vidas aģentūrām, gaisa kvalitātes eksperti un citi eksperti, lai veiktu izvērtējumu par ķieģeļu fabriku un par Brennan kunga saimniecību. Tika apmeklēta ķieģeļu rūpnīca, tāpat arī tika uh, pārskatīts, kā darbojās šī ķieģa rūpnīcas licence. Vides aģentūra veica šīs vizītes atbilstoši vislabākajai regulējušai praksei. Tika veiks ļoti detalizēts darbs, lai redzētu, kāds ir bijis monitorings. Vides aģentūras rezultāti ir uh, publicēta ziņojumā. Tāpat arī norādītās lopu veselības problēmas uh, saimniecībā. Un tur ir norādīts, ka tika veikti ļoti plaši pētījumi gan ražošanas procesos un dzīvnieku veselībā, un nav nekāda pierādījuma, ka uh, kādi faktori radītu nelabvēlīgu ietekmi uz uh, dzīvniekiem, un tāpat arī nav pierādījuma, ka kadmijs vai flors uh, radītu problēmas uh, Brennan kunga dzīvnieku audzēto. Paldies! Uh, Madam Chair, I, uh... Priekšstādātāji, es gribētu runāt par diviem jautājumiem, saka nākošais runātājs. Uh, pirmais saistīts ar uh, metodi pierādījumu izvērtēšanai, un otrs, kā mēs izvērtējām uh, ķieģeļu rūpnīcas ietekmi. Mēs izvērtējām 2009. gadu ziņojumu, veitām arī savus pētījumus, bet galvenokārt paļāvāmies uz uh, Eh, savāktiem datiem un izvērtējumu jau esošiem datiem. Mēs aplūkojām 15 pētījumus, 15 pētījumi bija pieejami, dažus eh, bijām veikuši mēs, citus eh, īrijas valdība un citus neatkarīgi eksperti. Tāpat bija vēl septiņi papildus pētījumi, kas tika veikti. Un principā galvenais jautājums, ko mēs centāmies atbildēt, ir tāds, vai ir pierādījumi, ka uh, ir spēkā jebkura no šīm hipotēzēm. Tātad hipotēzes saistībā ar konkrēto saimniecību, tās pārvaldību, ģenētiskiem jautājumiem, veselības jautājumiem. Un tāpat vai arī vai ir novērots kāds vidas piesārņojums. Un jautājums tika uzdots, vai konkrētā hipotēze varētu uh, izskaidrot uh, konkrēto problēmu, uz ko ir norādīts. Uh, Katra hipotēze un visi dati, kas, tika, kas bija pieejami saistībā ar katru hipotēzi, tika izvērtēti atbilstoši starptautiskiem kritērijiem, kurus mēs zinām sauc Bradford Hill kritēriju. Un šie kritēriji ir paredzēti, lai varētu labāk saprast, testēt un secināt, vai ir kāds iemesls, kas varētu būt eh, iemesls kādas hipotēzes eh, esamībai. lietas kļuva arvien sarežģītākas un arvien vairāk datu kļuva pieejami, un tādos gadījumos uh, ir raksturīgi, ka pastāv zinām neskaidrība par secinājumiem, jo dažkārt uh, dati atbalsta kādu hipotēzi, dažkārt gluži pretēji. Tātad, ņemot vērā šo neskaidrību, pieeja, ko mēs izmantojām, uh, Un šādu pašu pieeju mēs izmantojam arī izvērtējot klimatiskās izmaiņas un daudz citus jautājumus, kur uh, pastāv kaut kāds potenciāls neskaidrībām. Tātad tādos gadījumos mēs aplūkojam pierādījums attiecībā uz uh, šo pierādījumu nastu. Tātad uh, skala ir no 0 līdz 10. 0 ir, ka nav nekādu pierādījumu attiecīgās hipotēzes pierādīšanai, un 10 uh, ir, uh, var teikt, rezultāts, ka nav absolūti mazāko šaubu, ka šī hipotēze ir uh, patiesa un pastāv. P izvērtējums 5 atbilst tādam viduspunktam, un deviņi eh, nozīmē, ka krimināla lieta būtu ierosinājuma šajā gadījumā. Tātad izvērtējums 5 norāda uz civillietas iespējamību. Un mēs nospraudām, ka šis ekvivalents varētu būt 5, eh, izvērtējot dažādās iespējamības. Tātad tā bija tā metodoloģija, ko mēs izmantojām. Tagad es gribētu griezties pie, atgriezties pie tās iespējas, ka ķieģeļu rūpnīca varēja būt iemesls vai veicinātājs tiem kaitējumiem, kas ir bijuši vai problēmām, kas ir bijušas saimniecībā. Mēs saņēmām informāciju no desmit dažādiem avotiem. Pirmais e, laika momenti, tātad, kad e, rūpnīca strādāja, kad nē, tad e, atkal izvērtējām vispārīgos pētījumus, ko ir veikusi gan vidas aģentūra, gan citas puses. E, Eh, bija konkrēti pētījumi par floru, arī par kadmiju. Kā jau ar visām pārējām hipotēzēm mēs atkal sākām ar šo nulles iespējamo rādītāju, tātad, ka nav pierādījumu hipotēzes eh, apstiprināšanai un izskatījām tālāk visus pierādījumus. Un attiecībā uz to, vai un kā uh, Eh, rūpnīca varētu būt ietekmējusi to visu, mēs nonācām pie secinājuma, ka divi vai trīs varētu būt šis vērtējums, ka varbūt pastāv kaut kāda iespējamības pakāpa. Un tātad tas viss tā balstoties uz mūsu datiem, eh, kas bija mūsu rīcībā 2009. gadā. Citiem vārdiem sakot, bija ļoti vāji pierādījumi attiecībā uz to, ka rūpnīca ir devusi kaut kādu ieguldījumu šīs problēmas um, esamībā. Un pieci, kā es teicu, šis izvērtējums eh, ir tas kas ir kritiski svarīgs. Un bija uh, rādītāji, kuros hipotēze neapstiprinājās nekādā veidā. Tālāk mūsu interpretācija par datiem, par tiem periodiem, kad rūpnīca strādāja, kad uh, rūpnīca bija slēgta. Un gribu atgādināt, ka mūsu darbs eh, bija vērts uz to, lai izprastu vairāk 2009. Eh, gada situāciju. No 2003. līdz 2008. gadam, kas bija mūsu pētījuma mērķis, eh, rūpnīca bija slēgta divus tādus relatīvi īsus periodus - 2007. gada sākumā un 2008. gada sākumā. Un šajos periodos, kad rūpnīca bija slēgta, dzīvnieku rādītāji bija labi. Problēma tomēr ir tāda, ka uh, Problēma bija sporādiska un uh, dzīvnieku rādītāji bija labi arī citos periodos, kad rūpnīca strādāja, un balstoties uz šiem pierādījumiem kā tādiem, tad var ļoti maz kaut kādas saiknes konstatēt attiecībā uz to, ka uh, rūpnīca ir devusi ieguldījumu problēmas uh, esamībā. Bija ļoti svarīgi izvērtēt dzīvnieku uh, Uh, veselības stāvokli pēc tam, kad rūpnīca tiks slēgta 2008. gadā. Man darbinieki visu laiku ir piedāvājuši savu palīdzību, un uh, šī palīdzība visu laiku tiek uh, noraidīta. Dati, kas ir iegūti pēdējos gados, tomēr norāda, ka piena ražošanas apjoms ir palielinājies pēdējos gados, bet mums nav nekādu konkrētu ideju par to, kā ir bijuši dzīvnieku augšanas rādītāji. Un kāds eh, arī ir bijis eh, jaunlopu skaits 2009. gadā, tātad pēc rūpnīcas slēgšanas, un nu, vai tur ir bijuši kādi uzlabojumi. Es nevaru uh, komentēt datus par 2010, 11 un 12 gadu, jo šādu datu mums nav. Mans pēdējais komentārs ir tāds. Gribu norādīt, ka dati par to, uh, kad rūpnīca ir strādājusi un kad nav strādājusi, nevarētu arī šie pierādījumi nevarētu uh, novest pie izvērtējuma 5 vai augstāka. Šis konkrētais izvērtējums par rūpnīcas darbošanās vai nedarbošanās periodiem ir jākombinē ar visām pārējām lietām un elementiem, kas varētu būt mainījuši apstākļus šajā konkrētajā vietā pēdējo 5 līdz 10 gadu laikā. Noredau kuvântul Komisijai Europene, domnul Kirma Kendriu. Paldies, dodu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Šeridan kungs. Jā, tikai vienu minūti lūkšu jūsu uzmanību un, zināmā mērā, kārtību vēlētos ieviest. Šeit ir ļoti lielas viedokļu atšķirības par to, kā vērtēt šos datus gan komisijā, gan eksperta grupā. Bija vēstuli, kurā bija apgalvots, ka uh, š, visa cēlonis ir uh, ķieģeļrūpnīca, tagad uh, tiek apgalvots, ka tā tas nav. Jūs vēlaties noskaidrot šo situāciju un vajadzētu šos ziņojumus nosūtīt komisijai, Digis Sanko vai citiem uh, komisijas ekspertiem, piemēram, apvienotāju pētniecības padomē vai, vai citām institūcijām. Īrijas valdība būtu gatava apspriest šos jautājumus ar ekspertiem, balstoties uz neatkarīgo ekspertu atzinumiem, lai nonāktu pie secinājumiem šādā ļoti sarežģītā jautājumā. Es ierosinu šādi rīkoties. Liels paldies par uzmanību! Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad vārds uh, lūgumu rakstu iesniedzējiem, kurš vēlas kaut ko piebilst. Paldies. Jā, tikai pāris uh, punktiem vēlos vēl pievērsties. Es nedomāju, ka EPI, EPA ļoti atklāti runāja par uh, kadmija emisiju līmeņiem šai e, rūpnīcā. Patiesībā reālā situācija ir tāda, ka 2004. gada aprīli EPA konstatēja 24 gramus stundā šādu izme, emišu, emisiju līmeni, un tas ir 160 e, reiz vairāk nekā vadlīnijas attiecībā uz uh, šīm izmesījām, eh, kuras bija 0,15 grami. Varbūt jūs sapratāt EPA e teikto, bet es katrā gadījumā neko īsti nesaprātu. Tika apgalvots, ka eh, kadmija emisija līmenis no rūpnīcas nevarēja nekādi ietekmēt uh, eh, mājdzīvnieku stāvokli. Tas neatbilst taisnība, patiesībai. Tālāk par asins analīzēm 2300 uh, analīžu tika veikts EPA apstiprinātā uh, laboratorijā, bet pirms tam tika veiktas analīzes, kurās 200 paraugos tika konstatēts paaugstināts kadmija līmenis. Pirms piesārņojuma uh, Uh, gadījuma bija 200 gadījumos konstatēts šis piesārņojums. Tagad uh, pēc piesārņojuma uh, incidenta šis īpatsvars bija pieaudzis uz 400. Netika it kā konstatēts potenciāli toksisks uh, kadmija piesārņojums dzīvnieku asinīs, bet jautājums tagad, kā tad 250 asins analīzes tika piesārņotas analīze, analizējot laboratorijā. Kadmijas taču nemētājas apkārt šajās laboratorijās, bet kā tas varēja notikt? Tāpat uh, vēl viens gadījums. Uh, di, di, arī noteikts analīžu paraugu skaits vispār pazuda, un pazuda arī uh, citi paraugi, kas tika mm, paņemti šajā fermā, un neviens nevar izskaidrot, kur šie analīžu paraugi ir pazuduši tiek apgalvots, ka rūpnīca ievēroja visas prasības un ka esot veikti neatkarīgi pētījumi par uh, Uh, rūpnīcas darbu un ka rūpnīca ir centusies samazināt emisiju līmeni, bet viņi jums nepateica, ka tas uh, viss tika uh, veikts patiesībā div, divreiz samazinot uh, nolasīto rezultātu līmeni attiecībā uz fluoro, fluoru. Mēs vēlējāmies vienkārši to, lai uh, flora indikātora kalibrēšana tiktu pārbaudīt, vai tas ir pār, pareizi kalibrēts vai nē. Bet uh, es domāju, ka šis fakts uh, prezentācijā neizskanēja. Varbūt ar to arī šobrīd aprobežošos. Normāli ar FIFOS, ka Eh, normal ar fi fost să vă dau cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Jā, paldies. Man vajadzēja jums dot vārdu pirms eh, debatēm, bet tagad vārds tomēr otrajam lūguma rakstiesniedzējiem. Es vēlējos atgriezties pie Maikla Šeridana teikto. Viņš teica, ka ir četri secinājumi, kas izriet no starp aģentūras ziņojuma. Un viņš eh, pieminēja Čavesku pētījumu par uh, augšnu stāvokli un par to, ka patiesībā šis augsnes sastāvs īpaši neatšķirās no, no tā, kas ir citur īrijā, bet jāsaka, uh, lauksaimniecības uh, ražošanas metodas šeit gan bija atšķirīgas. Tāpat bija tika apgalvots, ka nav konstatēts uh, safstī uh, paaugstināts saslimšanas līmenis šajā rajonā, bet jāsaka, attiecīgās aģentūras nekad neapmekl, nebija apmeklējuši šo fermu un nebija pētījuši tās uh, iedzīvotāju veselības problēmas. Paldies! Priekšsēdētāji, vēl vai vēl otrs lūgumraksts iesniedzējs vēlas uzstāties? Ja nē, tad došu vārdu komisijas pārstāvjiem lūdzu. Tā tad, lūdzu, jūs jau mani otro reizi pārtraucat, bet vispirms es tomēr došu vārdu komisijai, un pēc tam jūs varēsiet izteikties vēlreiz. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es e, nedaudz vēlētos parunāt par komisijas izpēti un to, ko komisija konstatēja ķieģeļfabrikā, kā arī par to, ko ķieģeļfabrika fabrika darīja un kādā veidā tā izpilda 96. gada vidas piesārņošanas samazinājuma direktīvu. Šī direktīva saīsinājumā ir EPPC un uh, direktīvas uh, prasība ir izmantot labāko pieejamo tehnoloģiju, lai samazinātu vidas piesārņojumu. Šajā direktīvā ir vesela virkne rūpniecisko ražotāju, tajā skaitā arī keramisku eh, ražojumu ražotāju, un šajā gadījumā tas attiecās arī uz lūgumrakstā pieminēto ķieģeļu fabriku. Komisija jau vairākas reizes šajā jautājumā ir runājusi lūgumrakstu komitejā, un varbūt būtu visloģiskāk, ja es tagad mēģināšu apkopot komisijas secinājumus un apkopot tos datus, ko esam saņēmuši līdz šim brīdim. Pirmais salīdzinošais moments, protams, ir tas, kādas ir ķieģeļrūpnīcas certifikācijas izsniegšanas uh, prasības un to, ko mēs Eiropas līmenī varbūt eh, uzskatīt par vislabākajām, pieejamākajām, modernākajām tehnoloģijām. Un šajā jautājumā tad runājot par visjaunākajām, tehn vislabākajām, pieejamākajām tehnoloģijām, saīsinājums tām ir bref. Un eh, Protams, ka vislabākās pieejamākās tehnoloģijas izmantošanas pieteikumā arī parādās. Tātad ir šis e, dokuments, kas varētu būt vislabākās tehnoloģijas un certifikāta ies, iesniedzēja prasība. Un e, jau agrāk mēs par to esam runājuši lūgumrakstu komitejā. Nākamais e, izpētes varbūt domēns bija uzraudzības datu salīdzināšana. Tātad uzraudzības dati un certifikācijas izsniegšanas prasība. Un pēdējā, pēdējie dati ir tādi, ka no 2001. līdz 2006. gadam ir bijuši certifikācijas izsniegšanā uzrādīto robežu pārkāpumi. Īpaši tas attiecās uz fluorīdu izmešu palielināšanos, tas ir bijis pārsniegs desmit reizes, chlorīdiem četras reizes, mazajām daliņām četras reizes un nitrogēna oksīdam vienu reizi. Informācija, ko īrijas varas iestādes ir apkopojusi, arī ir pamatojusies uz adekvātiem soda pasākumiem, un mm, ķieģerupnicē ir pārmests šo robežu pārsniegums. Raugoties uz certifikācijas izsniegšanā pieminētajām robežvērtībām un arī par to, ko ir izvērsuši Sīrijas varas iestādes, mēs nevarējām EP PPC direktīvas ietvaros, mēs nevarējām konstatēt, ka direktīva ir pārsnie, pārsniegta. Tātad informācija, kas ir komisijas rīcībā no 2001. līdz 2006. gadam, apkopojot šos datus, mēs nevaram konstatēt direktīvas pārkāpums. Lūdzu, nepārtrauciet, saka priekšsēdētājs kundze. Tātad komisija vēlreiz apgalvo, ka. Komisijas izvērtētās informācijas secinājums ir tāds, ka IPPC direktīvas pārkāpums šajos gados nav ticis izdarīts. Vēl viens apsvērums, ko vajadzētu ņemt vērā, ir tāds, ka IPPC direktīva Eiropas Savienībā pilnībā sāka darboties tikai 2007. gada 30. oktobrī. Un šeit arī pārtraukšu savu sakāmu. Paldies! Voi da cuvântul doamnei Prendergast. Tagad dod vārdu Prendergast kundzei. Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka ir visiem pilnīgi skaidrs, ka mums ir jārod risinājums šim lūgumu rakstam. Tāpat ir bijis daudz uh, pārpratumu neskaidrību attiecībā uz uh, šiem zinātniskiem datiem, un ņemot vērā visu iepriekš teikto, es gribētu lūgt uh, visu šo lūgumu rakstu ar visiem uh, atzinumiem un dokumentiem nosūtīt uh, Uh, apvienotāji pētniecības padomei, mums ir nepieciešams neatkarīgs skatījums uz šo lietu, jo pretējā gadījumā mēs kā deputāti nevarēsim nonākt ne pie kāda secinājuma par šā lūguma raksta uh, būtību. Paldies. Tagad Megines skundze. Paldies, priekšstādātāji. Es darbojos šajā komitejā, kad Brennan kungs pirmo reizi pirms griezās, un ir ļoti žēl, ka šīs lūgumraksts ir jau bijis mūsu uh, darbības laukā tik ilgus gadus pēc jeb, bez jebkāda atrisinājuma, un uh, es tik tiešām izsaku līdzjūtību Brennan kungam, un es domāju, ka mūsu komiteja viņu ir atbalstījusi, mēs cenšamies rast risinājumu. Neskatoties uz to visu negatīvo, ir viena pozitīva lieta šī rīta uzklausīšanā. Es domāju, ka ir labi, ka pirmo reizi mums ir pārstāvi no dalībvalsts, lai sniegtu pārskatu par pasākumiem, par rīcību, kas ir notikusi līdz šim šīs lietas sakarībā. Tas ir pozitīvi vērtējams. Tāpat pozitīvi ir tas, ka situācija saimniecībā uzlabojas. Tas, man liekas, ir īpaši labi. Es gribētu atkārtot to, ko es teicu iepriekšējo reizi, ka mums ir nepieciešams zinātnisks pamats vai izvērtējums. Mēs uh, varam uzklausīt abas puses, mēs dzirdam, ka nav vienošanās par uh, dažiem secinājumiem, kas ir uh, publicēti zinātniskos uh, ziņojumos īrijā, ir. Uh, nav vienošanās par šiem uh, kadmija izmešiem, un es domāju, ka būtu noderīgi, ja komisija varētu komentēt Šeridan kunga priekšlikumu Es domāju, ka GRC vai kāda cita struktūra, kas būtu atbilstoša, varētu izskatīt visus pierādījumus, kādi, tā, kādi tie ir savā kopumā un dot kaut kādu virzību šai lietai. Es gribētu, lai komisija varbūt komentētu šo priekšlikumu. Tāpat gribētu dzirdēt, ko uh, Brennan kungs domā par šo, šo priekšlikumu un vai viņš atbalsta to. Būtu interesanti dzirdēt no viņa, jo gal galā šī komiteja ir tik tiešām pilsoņiem. Ja lūguma raksta iesniedzējs ir atvērts šai idejai, ja mēs varam panākt atvērtību no dalību valsts, lai tiktu sniegta visa informācija un lai notiktu pilnīga sadarbība, un ja ir uh, struktūra, kurai ir resursi šī darba veikšanai, tad tas būtu vislabākais veids un paņēmiens uh, varbūt panākt noslēgumu, kas būtu ļoti pozitīvi vērtējumi, jo mēs visi zinām, ka jā, ir problēma. Var norādīt, ka iemesli ir eh, atkarīgi no daudziem faktoriem, varbūt tā arī tas ir, bet tas eh, nedod nekādu risinājumu lūgumrakstiesniedzējam. Varbūt pavisam īsi mēs varētu uzklausīt, ko komisija domā par šo priekšlikumu, bet es domāju, ka arī Brennan kungam vajadzētu dot viņa viedokli uzklausīt par šo priekšlikumu un vai viņš to uh, atbalstīt un kādu nosacījumu tur varētu pastāvēt. Kelī kungs, jums vārds. Paldies! Gribu norādīt, ka man nav personīgi interesēšana šajā jautājumā, tas nav manā vēlēšana apgabalā, tāpēc es to aplūkoju no lūguma raksta iesniedzēja un viņa pozīcijas. Un, godīgi sakot, ir labi, ka šorīt šeit ir abas puses. Es Nezinu, kāpēc valsts līdz šim nebija pārstāvēta. Varbūt, ka tas ir zināms secinājums attiecībā uz turpmākiem lūguma rakstiem, lai neieildzinātu procesu. Visus varbūt jau uzaicināt jau pirmajā izskatīšanas reizē, lai mēs uzklausītu visus. Un runa te tiešām nav par uh, vainošanu. Mums ir jāroda risinājums. Un no abiem viedokļiem raugoties, jā, es redzu valsts viedokli, tā ir veikusi pasākums uh, savas darbības un kompetences ietvaros. Atbilstoši likumiem tiek salīdzināti pierādījumi ar citām saimniecībām un tā tālāk. Varbūt viņi uzskatīja, ka rezultāti nebija pietiekami, um, lai izdarītu secinājumus, bet tāpat laikā mē, dzirdēt, ka laboratorija ir kļūdījusies un ka paraugi ir pazuduši. Un ka vienkārši tas tiek nolikts malā, ka, diemžēl, jā, laboratorija to atzina, uh, Bet tad ir no individu, no personas viedokļa. Manuprāt, tas grauj uzticību visam procesam. Un bieži vien šādās situācijās valsts aģentūra vai vienalga, kas viņi saka, mēs izdarījām kļūdu un ar to viss beidzās. Bet, ja indivīds, ja pilsonis, saimnieks izdara kļūdu, tad viņš bieži vien saņem ļoti smagu sodu. Tā tad no Dan Brennan viedokļa skatoties, kas notika viņa saimniecībā, bija loģiski pieņemt, ka tam ir kaut kāds sakars ar ķieģeļrūpnīcu. Vai tas ir pierādīts vai nē, tas katrā ziņā radīs viņam milzīgu drāmu, un viņam no viņa paša viedokļa bija pienākums šo procesu risināt, saņemt gala slēdzienu, kas šķiet grūts saņemams, bet tāpat arī saņemt kompensāciju, ja tam tā bija jābūt. Šis eh, šķiet ir tāds ārkārtējs gadījums, un tad es gribētu piekrist eh, kolēģiem, ka varbūt kopējā pētniecības padoma varētu izskatīt šo lietu un nākt lejā ar uh, rekomendāciju, bet pierādījuma nasta nedrīkst būt uz lūgumrakstu iesniedzēju pleciem. Pierādījumi rāda, ka viņam ir argumentācija, šais lietas izvirzīšanai. Un, ja argumentācija ir pietiekami spēcīga un ja saimniecība ir cietusi, eh, gan eh, finansiāli, gan arī lūgumraksta iesniedzējs ir cietis emocionāli, tad kaut kam ir jāsniedz kompensācija, vai nu tā būs valsts, vai komisija, vai kāda apdrošināšana. Bet, ja jūs iedomājaties, kā esat šī cilvēka vietā, vadat saimniecību, ka jums eh, dažādas lietas notiek ar lopiem, uh, rūpnīca tiek slēgta, situācija lopaudzēšanā uzlabojas, tad es domāju, ka tas ir loģisks secinājums no šī viedokļa, ka jautājumu vajadzētu izlūkot, uzlūkot ar izpratni. Paldies! Mr. Walsh, you have the floor. Thank you very much. Walsh kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Varbūt lielākā problēma ir tāda, ka Personīgi man bija pilnīgi skaidrs jau no paša sākuma šajā situācijā, un esmu bijis iesaistīts šīs lietas izskatīšanā un vienas otras puses izskatīšanā pār pa desmit gados. Es, eh, man arī ir saimniecība Dana Brennana saimniecības reģionā, un man jau no paša sākuma uh, bija skaidrs, ka tas, kas notiek Dana Brennana saimniecībā un dažādi pētījumi, kas tur ir tikuši veikti, jau no paša sākuma bija skaidrs, ka visa sana, visu analīžu un izpētes mērķis bija sagrozīts, jo sākotnēji vienmēr ir bijis mērķis pierādīt, ka Dans Brennans ir slikts fermeris. Viss, Visas analīzes, kas tika veiktas saimniecībā, galvenokārt koncentrējās uz to, lai atrastu kļūdas Dana Brennana fermeru darbībā vai varbūt uh, eh, lopa audzēšanas metodēs un līdzīgi. Es uh, vēlētos uzsvērt, ka Dans Brennans ir lielisks fermenis paraugs visiem, un es varu atvest šeit veselu virkni viņa kaimiņu, kur pierādīs, kuri liecinās tieši to prašu. Uh, Tā tad mēs neesam gatavi tam, ka viņu nomelno. Un eh, dažādu valsts aģentūru un pārvalžu ziņojumu un analīzes ir tikai, lai saduļķotu ūdeni. Valsts iestādes ir neņēmušas vērā veselu virkni analīžu, ko viņas pašas ir veikuši. Jo tas, ka fermā ir tikušas atrastas smago metālu pēdas, to varas iestādes nav ņēmušas vērā savos ziņojumos. Viens no, viens no varas iestāžu pārstāvjiem teica, ka saimniecības produktivitāte strauji kritās 99. gadā un 8. Eh, gadā sāka uzlaboties. Vai jūs tiešām uzskatiet, ka no 99. gada līdz 2007. gadam saimniecības rezultāti samazinājās? Kāpēc? Es vēlētos pateikt, ka eh, ķieģeļa fabrika šajos desmit gados strādāja diennaktīm, un tas nebija tikai varbūt eh, dienas laikā. Jā, 2007. gadā ķieģeļa fabrika strādāja ar mazāku jaudu, kad to ķēra e, finanšu krīze, un 2008. gadā tā beidza savu darbību, un es vēlējos pateikt, ka mēs, e, e, mēs redzējām celtņus pirms pāris gadiem Dablinā bija ārkārt, teiksim, no 99. līdz 2007. gadam bija simtiem celtņu braucot uz Dublinas lidostu, bet tagad neviena celtne tur nav, jo ir mūs skārus krīze. Tātad no 99. līdz 8. gadam fermā bija problēmas. Šobrīd ir brīnišķīgi doties uz Dana Brenana saimniecību un redzēt, kā ir uzlabojusies uh, lopu dzīve, un es uh, piekrītu tam, ka Dans atsakās uh, akceptēt uh, dažādu varas iestāžu secinājums. Un e, patiesībā pēdējos desmit gadus varas iestādes ir burtiski spēlējušās e, dažādu, ar dažādu, dažādos veidos, barojot dzīvniekus, ņemot asins analīzes ik pēc divām nedēļām. Es e, pilnībā piekrītu, ka Dans pēdējos divus gadus ir aizliedzis vāras iestādēm tuvoties viņa fermai. Un pēdējos gados es e, tiešām redzu, ka lopu situācija uzlabojās. Kaut vai raugoties arī uz augiem un uz kokiem šajā saimniecībā. Un 2003. un 2004. gadā bija pilnīgi skaidrs, ka kokiem kaut kas, kaut kas kaiš, un šobrīd apmeklējot saimniecību, ir redzams, ka koki ir veseli. Uh, Fabrika ir bijusi slēgta pēdējos četrus gadus, un tas noteikti ir ietekmējis arī kokus. Tātad, uzklausot šodien šeit dzirdēto, kur parādījās, ka nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka danu saimniecības zemē rādītāji ir saistīti ar to vai citu, ir neticami, ka profesionāļi var nākt klajā ar šādiem apgalvojumiem. Šeit man ir pilns pārskats par tūkstošiem asins analīžu paraugiem. Un, eh, Kā tad Mūra kungs var apgalvot, ka tur nav pārsniegti pie, pieļaujamās eh, normas un ka piesārņojums, kurš tur ir ticis atra, atrasts, tas ir noticis laboratorijā? Un eh, kā jau deputāts Kellijs teica, tad tā ir certificēta laboratorija, kurā piesārņojums nav pieļaujams, un arī tas, ka vairāk asins paraugi pazuda, un neviens nezin, kas ar tiem ir noticis. Piemēram, ja es kā lauksaimnieks vai Dans Brennans kā lauksaimnieks mūsu ikdienas saimnieciskajās aktivitātēs pieļaut šādas kļūdas, piemēram, ja tas eh, skartu maksājums saimniecībai, tad eh, mēs eh, tiktu smagi sodīti par šādu veidu pārkāpumiem. Mans jautājums, kur tad ir taisnīgums tādam atsevišķam lauksēmniekam kā Danam Brennanam? Viņam visi šie desmit gadi ir maksājuši daudz, ne tikai desmit tūkstošus, bet simts tūkstošus eiro pēdējos desmit gados. Es tiešām nezinu, ko ir darījuši Eh, šī, kopīga, šī kopīgā izpētes padoma, bet eh, viens ir skaidrs, un mums vajadzētu to uzsvērt, ka Dans un visi profesionāļi, kas viņam ir palīdzējuši, ir snieguši savu palīdzību šīs grupas pētījumiem, un to arī vajadzētu ņemt vērā. Nav jau nekāda jēga, ka mēs ierodamies šeit, ja mēs neko nepanākam šās lietas tālāk virzībā. Un tomēr šis ziņojums, kurā nav tikuši ņemt vērā veselu virkni fa faktu, šos, šis ziņojums ir jāatsauc, jo tas ir apvainojums Danam Brennanam un viņa saimniecībai. Tas, ka profesionāļi tik veiksmīgi var izvēlēties neredzēt un neņemt vērā faktus. Jau komisijas pārstāvs teica, ka visa informācija ir tikusi apkopota līdz sastajam gadam, bet informācija par 8.9. gadu nav ņemta vērā. Un man pārsteidz tas, ka arī komisija darbojās tādās pašās sliedēs. Paldies! Domnī Miranda. Gracias, prezidenta. Irāns Konzē vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šis nav tāds izolēts gadījums, tas patiesībā ir piemērs par to, kāda ir situācija. Uh, nacionālās administrācijas nesniedz uh, pietiekamus faktus, kad mēs uh, veicam pētījums. Mēs atbalstam šo lūgumu rakstu un ir daudz argumentu par labu tās autoram, ka eh, nav caurskatāmības, ir dažādas kļūdas un uh, pētījumi, kas ir veikti, eh, nav neatkarīgi, ka to autori ir ieinteresētās puses. Tas viss ir jāņem vērā. Uh, Seši gadi ir daudz lauksaimniecības pastāvēšanā. Tāpat seši gadi ir ilgs periods runājot par cilvēku veselību un dzīvnieku veselību. Komisija mums tagad uh, savā 26. oktobrā atbildē norāda, ka ir konstatēti vairāki gadījumi, kad um, sert certifikācijā, certifikācijas atļaujā norādītās normas ir pārsniegtas attiecībā uz izmešiem. Un uh, dalību valstīm tiek prasīts, lai visas prasības tiktu precīzi ievērotas, bet šādas prasības netika ievērotas. Tāpat īrijas valdības pārstāvji uh, norādīja, ka šeit bija citāds, citādas lauksaimniecības metodes izmantotas un ka šeit bija citādas, bet normālas slimības. Kā tad mēs varam teikt, ka ir kaut kādas normālas dzīvnieku slimības un, un, un kas tad iz, izlēm šos jautājumus? Un mēs atbalstām šo lūgumu rakstu. Paldies! Vārtmans kundzei vārds. Es esmu austriete un uh, arī tā ir kalnaina valsts un uh, ir lauksaimniecība izplatīta arī kalnu rajonos. Un mani pārsteidz, ka mēs atkal runājam par lauksaimniecību un smagajiem metāliem. Situācija jau ir visiem skaidri zinām. Jau kopš 70. gadiem mēs zinām, kā smago metālu emisijas ietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību. Es pilnībā atbalstu lūgumu raksta autoru. Uh, un es pilnībā esmu pārliecināta, ka ir nevie, nepieciešams veikt neatkarīgus pētījumus. Tas ir vienkārši skandalozi un nesaprotam, ka šādi gadījumi vēl var notikt Eiropā mūsu dienās. Protams, lūguma raksta autoram ir jāsaņem kompensācija par saviem izdevumiem. Uh, Es eh, gan pati neesmu lauksaimniece, bet es ticu visiem tiem, kas eh, šeit runāja, un mums, eh, es pilnīgi ticu, ka tas ir ļoti labs uh, lauksaimnieks, kas ir cietis no šā gadījuma. Mums ir jāsniedz atbalsts Danam Vrenanam, un ja kaut vai tas, ka nekas netiek darīts un ka mēs par to atkal runājam šodien, tas ir skandalozi. Mums ir jālūdz komisijai veikt neatkarīgs pētījums, un es arī lūdzu, lai šis lūguma raksts paliktu atvērts līdz tam brīdim, kad tiks noskaidroti visi fakti un kliedēts jebkādas divdomības un pārpratumi. Paldies! Paldies. Mēs atgriežamies pie Eiropas komisijas pārstāvja. Andriju Kungs, vārds jums. Think, um, es domāju, ka uh, runājot par atbildi uh, un par turpmākiem neatkarīgiem pētījumiem, jāsaka, ka man diezgan sarežģīta situācija šobrīd ir attiecībā uz to, ko es varu apsolīt komisijas vārdā un ko es nevaru apsolīt. Es, protams, mēs varam veikt pētījums, bet es nevaru apsolīt, kāda komisijas aģentūra, kāda komisijas daļa ar to nodarbosies, bet es dzirdēju no lūguma raksta iesniedzēja viņa atbalstītājiem par to, ka ir jāveic pētījumi konkrēti par kadmija uh, līmenī, kas ir konstatēts dzīvnieku asinīs, kas varbūt arī šeit ir runa par pašu ķieģeļu fabriku. Es gribu teikt, ka runājot par to, kas vēl tikt, eh, ko mēs vēl varētu darīt, es tik varu teikt, ka mēs vēl pie šā jautājuma strādāsim, bet neko vairāk šobrīd konkrēti nevar apsolīt. Paldies, saka priekšsēdētāja vārds lūguma raksta autoriem, ja viņi to vēlas. I'm, I'm actually, yeah, sorry, thank, thank you very... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu tikai atkal pievērst uzmanību atpakaļ tam, kas notika. Un nepazaudēsim no skata dzīvniekus lopus. Milzīgs dzīvnieku skaits cieta. Un viss uzsvars izmeklēšanā no varas iestādu puses bija uz to, lai pierādītu, ka ķieģeļa rūpnīca neradīja kaitējumu. Mēs visi varējām redzēt, ka lauksaimniecība bija skarta. Un šīs komitejas locekļi devās uz saimniecību, redzēja lopus, redzēja ciešanas un kaitējumu. Un gribu piesaistīt uzmanību tam, ka visu šo ziņojumu rekomendācijas no varas iestāžu puses principā tikai norāda, tā nebija rūpnīca. Tātad uzredzēšanos, tā nav mūsu vaina. Bet fakts ir tāds, ka šie dzīvnieki tika atstāti ciešanām tajā laikā, kad varas iestādes novērsās. Lopa cieta, eh, labi, rūpnīca tika slēgta un paldies Dievam. Darbības saimniecībā un rezultāti ir uzrādījuši, uzlabojušies un būtiski uzlabojušies. Bet tas bija tāds ārkārtējs eh, gadījums. Eh, runātājiem ir izslēgts mikrofons. Runātājiem ir izslēgts mikrofons zālē. Runātājiem ir izslēgts mikrofons. Zvon? Okay. Jā, šķiet, ka mikrofons tagad darbojas atkal. Jā. Es ļoti atvainojos, saka runātājs. Ar to arī beigšu, bet gribu tikai norādīt. Ja neatkarīga izmeklēšana notiks, zinātniska, tad lūdzu ļaujiet, lai visu informāciju varētu iesniegt šai struktūrai, jo ir milzīgs informācijas apjoms, kas vienkārši tika ignorēts un netika iekļauts šajos ziņojumos. Un šī informācija ir ārkārtīgi svarīga, un arī tā ir jāplūko. Tas ir viss no manas puses. Paldies! I, I, I just possibly... Es tikai gribētu lūgt komisiju. Pēc iepriekšējās sanāksmes mēs nosūtījām failus uh, publiski pieejams fails arī no vidas aģentūras puses par uh, ķieģa rūpnīcas darbību līdz tās slēgšanai 2008. gada oktobrī. Tā tiks slēgta 2008. gada decembrī, bet pēdējais uzraudzības pasākums bija atkal ir izslēgts mikrofons runātāju. Tā tad 2007. Uh, gada novembrī un 2008. gada novembrī mēs sniedzām informācija, kas raksturoja ļoti daudz pārkāpums, neatbilstības uh, florīdu izmešos no fabrikas, un nezinu, kāpēc, atbildot komitejai, tika paņemti dati tikai līdz 2006. gadam. Jaunais tiesība akts stājās spēkā tikai 2007. gada uh, oktobrī, bet, uh, un tas uzrādīja pārkāpums 2008. gadā, 2007. Kāpēc netika apskatīt šie ļoti daudzkārtējie pārkāpumi. Mēs runājam par kaut kādiem 380 uzraudzības pasākumiem, kas, kas uzrādīja pārkāpumus uh, Florīda izmešos. Es personīgi nosūtīju uh, šo informāciju komisijai un personīgi saņēmu šo uh, informāciju no vidas aģentūras publiski pieejamiem failiem. Te kaut kas notiek, par ko mēs laikam neko nezinām, acīm redzot, aizmuguriski. Din partea peticionarilor mai dorește cineva Paldies. Vai lūguma raksts iesniedzējs vēlētos vēl izteikties? Da, like es gribētu uh, Makandriju kungam, uh, Andriju kungam uh, ļaut atbildēt, kāpēc viņš, tika, kāpēc viņš ignorēja informāciju, kas tika nosūtīta. 370 pārkāpumu no 280 uzraudzības akcijām. Vai kāds pateikt, ka tas nav būtiski? Intervene because I, I do think I'd like to hear from Es gribēju izteikties, Maginis skundze saka, jo runājot par eh, zinātnisko, tā teikt, eh, sajukumu vai konfrontāciju, šis jautājums ir jāatrisina citā līmenī. Un es augstu, un es saprotu, ka ir ļoti nopietni jautājumi šeit uzdod, bet gribētu lūgt eh, lūgumraksta iesniedzējiem, vai viņš atbalsta deputātu pausto viedokli, ka mēs uzturam šo lūgumrakstu atvērtu un ka mēs to nododam visatbilstošākai zinātniskai struktūrai, kura varētu sniegt kādas rekomendācijas komisijai. Man liekas, ka mums ir eh, jādod iespēja Brennan kungam to visu virzīt uz priekšu un nevis tikai maisīt un neko eh, nemainīt. Paldies! Uzklausot debates, eh, gribētu secināt, ka šis lūgumraksts tiks saglabāts atvērts un tiks ņemti vērā visi dokumenti un nodoti tālāk uh, Mēs gribam sliegt pārliecību, ka pēc dažādu ziņo, ziņojumu izvērtēšanas tiks pieņemts atbilstošs lēmums. Mēs prasam Eiropas komisijai. Neatkarīgi nodrošināt situācijas izvērtējumu, izmantojot kopīgo pētniecības padomi, tātad dodot šai, šai, tai šo uzdevumu. Tagad pāriem pie 16. darba kārtības jautājuma, un tur ir runa par sešām, sešiem lūgumrakstiem saistībā ar uh, migrējošo putnu aizsardzību uh, Francijā, Beļģijā, Maltā, Vācijā un Īrijā. Uh, petīcija 798-2004, 334-2005, 886-2005, 530-2006, 1091, eh, 2007 un 1374, 2010. Tātad runa par šiem sešiem lūgumrakstiem un tagad dodam uh, eh, lūgumraksta iesniedzējam. Žan-Claude eh, uh, Dumont, kurš runās uh, Beļģijas Karliskās līgas pārstāvim putnu aizsardzības jautājumos. Uh, priekšsēdētājs kundze, mūsu, uh, mūsu petīcija 2005. gadā savāca 190 um, parakstus par situāciju Maltā. Kopš 2005. gada praktiski nekas nav mainīts. Maltai bija noteikts pārējais periods, lai ieviest putnu direktīvu. Šis periods beidzās 2008. gadā, bet nekas joprojām nav darīts. Mēs prasām, lai pārējais posma pasākumi tiktu pabeigti, bet komisija joprojām neko nedara. Par ko tad mēs eh, šobrīd ņirgājamies? Malta joprojām neaptur eh, migrējošo putnu eh, slaktiņus. Malta ne tikai pati iznīcina savus iedzimtos putnus, bet iznīcina arī uh, putnus, kas ir aizsargājami lielā daļā citu Eiropas valstu, ar kādām tiesībām valsts atļaujas kājām mīdīt Eiropas Savienības direktīvas, iznīcinot mūsu bioloģisko daudzveidību. Bēģijas putnu aizsardzības līga prasa, lai Eiropas komisija stingri rīkotos, pieprasot, lai Malta ievēro savas saistības attiecībā uz putnu un vidas aizsardzību. Vă mulțumesc și eu, dau cuvântul în continuare reprezentantului. Paldies, un tagad vārds Pīteram Kola no Eiropas komisijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu atgādināt, kāda ir situācija attiecībā uz uh, migrējošo putnu pavasara medībām. Uh, Maltā. Komisija uzskata, ka jaunie pieņemtie likumdošanas akti Maltā ir ievērojams uzlabojums attiecībā uz migrējošo putnu aizsardzību. Tāpat saskaņā ar 2009. gada e, lēmumu, ko pieņēmusi Eiropas Savienības tiesa, atzīstot, ka Malta nav ievērojusi prasības, kas jāīsteno pārējais periodā 2004.-2007. gadā. Šajā kontekstā Eiropas Savienība, Eiropas komisija ir saņēmusi apliecinājumu Maltas valdību prasības, ka uh, Maltas valdība ievēro šīs prasības un ka tiks ierobežots pavasara putnu medības šajā gadā. Un uh, es arī vēlos jums atgādināt, ka 2009. gada tiesas lēmums par, pieļāva ierobežotā apjomā turpināt putnu medību medības pavasarī, ja tiek ievērotas direktīvas uh, prasības. Tāpat uh, Maltai jāveic arī uh, visi pasākumi, lai īstenotu izņēmuma piešķiršanas nosacījumus. Protams, ir skaidrs, ka ir iespējama arī turpmāk uzlabojumi šajā jomā, un komisija sagaida no Maltas valdības, ka situācija tiks pakāpeniski uzlabot attiecībā uz putnu medībām šajā valstī. Komisija pagājušajā gadā nolēma uzsākt pārkāpuma procedūru pret Maltu attiecībā uz uz putnu sugu aizsardzību kopš uh, Maltas iestāšanās 2004. gadā nav īstenotas uh, izvirzītās prasības. Pagājušajā gadā uh, Malta ierobežoja savu izņēmumu aptvērumu, attiecinot to tikai uz vienu putnu sugu, un tādēļ šā Tomēr šā gada februārī komisija nolēma uh, turpināt pārkāpumu procedūru saskaņā ar Eiropas uh, Savienības līgumu 258. pantu un turpināt monitoringu procedūru līdz Malta pilnā apjomā īstenos tiesību normas attiecībā uz putnu sugu aizsardzību. Paldies, vai ir zālē deputāti, kur vēlētos uzstāties, lūdzu. Irāns kundze. Priekšsēdētājs kundze, mūsu grupa vēlas, lai šis lūguma raksts paliktu atvērts. Neapšaubāmi komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru, bet tā vēl nav pabeigta. Tāpat Eiropas direktīva par bioloģisko daudzveidību šeit ir iesaistīta. Ir jautājums par to, kā šī direktīva tiek īstenot dalību valstīs. Maltas gadījumā situācija ir acīm redzama. Piemēram, 2004. gadā 8000 putnu tika nogalināti bez jebkādām sekām. Līdz ar to lūdzu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu priekšsēdētāji, ja neviens vairāk nevēlas uzstāties, tad es uzskatu, ka šie lūguma raksti ir jāsaglabā atklāti un mums ir jāseko tālāk um, situācijas attīstībai. Līdz ar to pārējām pie 17. punkta un mēs apspriedīsim 101.518.2008 un uh, uh, citas petīcijas par bērnu, uh, par putnu aizsardzību Bulgārijā. Lūguma rakstu autore uh, ir zālē, tā ir Irina Maļējeva, kura mums sniegs PowerPoint prezentāciju par šo jautājumu. Thank you, Madam Chairperson. Paldies, priekšsādātājs kundze. Gudētās dāmas un kungi, Paldies, ka esat uzaicinājuši jau otro reizi man uzstāties petīcijas komis lūgumrakstu komitejā. Es eh, īsumā vēlētos runāt par savu lūgumu rakstu 1518 šķērsvīt ir 2008, kā arī 0997 2007 divi lūgumu raksti. Un vēlētos jūs iepriecēt, ka šo divu lūgumu rakstu sakarā Es vēlētos jūs iepriecināt, bet diemžēl man nav pozitīvu jaunumu, jo patreizējais status quo šo divu lūgumu rakstu sakarā ir tāds pats kā iepriekš, nekas nav mainījies uz pozitīvo pusi, patiesībā ir pat notikusi kādas negatīvas izmaiņas. Runājot par Natūra 2000 putnu dzīvotņu noteikšanu par aizsargājumām teritorijām, tad es vēlētos pateikt, ka mēs joprojām vēl nesam apstiprinājuši īpaši aizsargājumās teritorijas desmit gadījumos, un lielākajā daļā gadījumu šīs teritorijas atrodas Melnās jūras piekrastē. Šīs teritorijas komisija uzskata par aizsargājamām, bet tās nav noteiktas saskaņā ar Bulgārijas likumdošanu par aizsargātām. Vēl bez tam mums ir īpaši aizsargājamās teritorijas, kuras vēl nav nospraustas ekonomiska apsvēruma dēļ. Un viena no šīm teritorijām ir ļoti svarīga putniem, un tā atrodas eh, rie, dienvidu rietumos. Un eh, šī teritorija atrodas ļoti interesantos eh, slēpošanas kurortos un cita ir Kaliakra, kas ir ziemeļrietumos, jo šajā teritorijā savukārt notiek aktīva lauksaimnieciskā darbība, bet to es vēl pieminēšu mazliet vēlāk. Neskatoties uz mūsu puses un arī Eiropas komisijas īstenotajiem pūliņiem tieši šīm divām teritorijām diez vai ir jau kādas cerības kļūt par aizsargājumām, ja netiks veikta ārkārtīgi spēcīga un aktīva darbība. Vēl bez šīs Kaliakras aizsargājumās teritorijas un šis, šis lūgumraksts 1998 runiet arī par jaunu vēja ģeneratoru izveidi šajās teritorijās, un šobrīd mēs runājam par 300, 3090, 980 vēja ģeneratoriem, kur celtniecība jau ir uzsākusies vai ir apstiprināta konstrukcijai. Un jāsaka, ka burtiski pēdējā mēd, mēnesī jaunu vēja ģeneratoru celtniecības atļaujas ir tikusi izsniegts un situācija attīstās ārkārtīgi strauji. Līdz ar to Dobruģis geogrāfiskajā teritorijā, kurā visvairāk cieši tieši migrējošo putnu sugas. Runa iet par zosu sugām, kuras ir aizsargātas starptautiskā līmenī, un tieši šajā Dobruģas Bulgārijas un Rumānijas Dobruģas daļā notiek būtiski putnu direktīvas pārkāpumi. Kaliakras vēja ģeneratoru parkā notiek uh, daudz putnu bojā eja, un, jo putni ir zaudējuši savu dabīgo dzīvotni. Un mūsu izvērstie pētījumi skaidri pierāda, ka, piemēram, zosas uh, vairāk neierodas savās tradicionālajās barošanās vietās Kaliakras reģionā. Un eh, viņu sākotnējais biotops ir zaudēts. Vēl bez tam Burtiski pirms mēneša mēs konstatējām, ka vēja ģenerātora parks Kaliakrā, ko valdība paziņoja kā būtisku ekonomisku panākumu, tātad valdība paziņoja, ka šī vēja ģeneratoru parks netiks celts, bet eh, šobrīd tā celtniecība ir uzsākta, neskatoties uz valdības paziņojumu. Vēl bez tam teritorijā uzceltie vēja ģeneratori ir apdraudējuši arī citas eh, pasaulē izmirstošas zosu populācijas aizsardzībai. Valdība marta sākumā apstiprināja jaunu projektu, izdodot uh, sākotnējas celtniecības atļauju un neņemot vērā veselu virkni sabiedrisko interešu un arī citus argumentus, kur valdībai tika prezentēti. Šajā sakarā Mēs pieprasām, lai nekavējoties tiktu veikti nepieciešamie mēri, jo rīcība ir jābūt steidzamai. Pretējā gadījumā mēs pilnībā zaudēsim šo dzīvotņu neskartību, un Kaliakrai ir pēc iespējas ātrāk jātiek noteiktai par aizsargājamo teritoriju. Un es uzskatu, ka vajadzētu uzsākt arī soda sankciju procedūru pret tiem, kas ir pārkāpuši noteikumus, un mēs griežamies pie Eiropas komisijas, lai tā šādi rīkotos. Nu, mēs griežamies pie lūgumrakstu komitejas, lai tā mums palīdzētu un lai tā savukārt grieztos pie Eiropas komisijas, piespiest Bulgārijas varas iestādes īstenot šo direktīvu. Paldies! Paldies Eiropas komisijas vārdā! Penčevs kundzei komisijas vārdā. Eiropas komisija apzinās problēmu ar teritoriju nospraušanu Natura 2000 aizsargājumajām teritorijām, un es vēlētos pateikties arī lūgumrakstu iesniedzējai ar visu sagatavoto informāciju, un vēlētos pateikties arī lūgumrakstu komitejas deputātiem par viņu aktīvo iesaistīšanos problēmas risināšanā un arī 2010. gada jūnijā organizētajā faktu vākšanas misijā uz šo teritoriju. Es vēlētos pateikt, ka komisija arī aktīvi sadarbojās ar konkrētiem pilsoņiem un arī ar nevalstiskajām organizācijām, un arī mēs vācam informāciju. Mēs esam griezušies pie Bulgārijas varas iestādēm un pieprasījuši konkrētu pasākumu sarakstu, ko tās ir darījušas aizsargājumo teritoriju noteikšanai un arī kā tas ir saistīts ar ekonomiskiem projektiem. Vēl bez tam komisija dara visu, kas tās spēkos, lai visas dalību valsts izpildītu Eiropas Savienības akī. Un tas attiecas arī uz konkrētām aizsargājumajām teritorijām un īpašās aizsargājumības teritorijām. Uh, Runājot par īpaši aizsargājumajām teritorijām, tad es vēlētos uzsvērt, ka aktīvā dialoga rezultātā un arī uzsāktās soda sankciju procedūras dēļ mēs esam panākuši būtisku situācijas uzlabojumu. Vēlētos tikai pieminēt, ka 11. gada maijā Bulgārijas varas iestādes pieņēma lēmumu par īpaši aizsargājumās teritorijas paplašināšanu, un šīs īpaši aizsargājumās teritorijas paplašināšana tika noteikta pār par 244 tūkstošiem hektāru. Un komisija uzskata, ka tādā veidā aizsargājumā teritorija pozitīvā veidā paplašinās. Īpaši tas attiecās uz rietumu Rodēzijas un arī uz uh, Rietumbalkānu teritorijām. Mēs eh, turpināsim sarunas ar Bulgārijas varas iestādēm. Kaliakras īpaši aizsargājumā teritorijas sakarā es vēlētos jūs informēt, ka jautājumi tika izskatīti rakstīja īpašā vēstulē, kuru 11. gada septembrī mēs nosūtījām Bulgārijas varas iestādēm. Mēs informējām Bulgārijas varas iestādes, ka īpašās aizsardzības teritorijas noteikšana Kalakras teritorijā to vajadzētu izvērtēt saskaņā ar ekonomiskajiem projektiem, kas ir paredzēti šajā teritorijā. Es vēlētos uh, garantēt gan lūgumrakstu iesniedzējai, gan arī lūgumrakstu komitejas deputātiem, ka komisija turpinās novērtēt situāciju un uzraudzīt tās attīstību. Paldies! Mulțumim Comisiei pentru această. Paldies! Pateicamies komisijai creo que es justo, Presidenta, intervenir eh, si nadie más lo hace. Paldies. Eh, domāju, ka būtu atbilstoši šeit sliegt komentāru, saka Mirānas kundze, ja neviens cits to nedara. Jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai lūgumraksta iesniedzējs saprastu, ka uh, ir atbalsts eh, lūgumraksta iesniedzējiem. Arī manā valstī ir zonas, teritorijas, kas ir nozīmētas kā īpaši aizsargājums, bet dažkārt šīs zonas netiek ievērotas, un dažkārt valsts eh, nozīmē kādu teritoriju par eh, aizsargājumu, bet ir jautājums, vai kāds tiek sodīts par šo nosacījumu pārkāpšanu. Šīs teritorijas ir obligāti jāaizsargā. Un nevis tikai tādos gadījumos, kad kāds ziņo par klajiem pārkāpumiem. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Un, uh, Tāpēc ir nepieciešams atbalstīt šo lūgumu rakstu. Bulgārijas valdībai noteikti būs jāveic darbības un uh, atbilstoši komisijas prasītam ir jāpārskata, kā notiek šo vēja ģeneratoru izvietošanas uzraudzību, kāds ietekmē dzīvotnes, jo ir skaidri konstatēts, ka ir uh, pasliktinājušies dzīves apstākļi dažādām sugām, tāpēc šīs lūgumraksts jāuztur par atvērtu un jāsaņem atbilstošs ziņojums. Paldies uh, Mirandas kundzei. Pēc šīm debatēm uh, tātad secinām, ka šim lūgumrakstam jābūt uh, atvērtam. Lūgumrakstu komiteja sekos šai lietai sadarbībā ar Eiropas komisiju. Tagad mēs pāriem pie pēdējā mūsu darba kārtības jautājuma, un tas ir lūgumraksts 1044 2011, ko Uh, prezentē Džona uh, Švāba, un uh, kam pievieno 22 parakstī. Lūgumraksts ir par roņu medībām. Lūgumraksta iesniedzēja ir zālē, un mēs arī tagad izmantosim PowerPoint prezentāciju. Tātad pāris minūtes, kamēr tā tehniski tiks uzstādīta. Thank you. Thank you. Um, on behalf of Humane Society International. Uh, Human Society International vārdā, un tagad ir arī 20, vairāk kā 20 tūkstoši pilsoņu parakstījuši šo petīciju visā pasaulē. Es gribētu pateikties uh, priekšsēdētājiem Zesku kundzei par iespēju izskatīt šo jautājumu šai komitejā, runājot par uh, šo lūgumrakstu attiecībā uz CETA nolīgumiem un Kanādas veiktajām darbībām. 2009. gada maijā Eiropas parlaments nobalsoja ar lielu balsākum, balsu vairākumu par uh, aizliegumu tirzniecībai ar roņu izcelsmes produktiem. Tas uh, bija lēmums pēc desmitiem gadu ilgām debatēm sabiedrībā, ka uh, produkti no ļoti necilvēcīgas uh, roņu nogalināšanas tiek izvietot tirgu. Pavisam īsi gribu pastāstīt, kāpēc uh, šie roņu izcelsmes produkti tika aizliegti. Got this filmed. Uh, oops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 Es jums gribētu parādīt tādu ļoti īsu filmējumu no uh, roņa medībām pagājušā gadā. Uh, Kanāda saka, ka uh, roņa medniecība ir regulēta un uh, cilvēcīga. Šis uh, materiāls ir filmēts pagājušā gadā roņa medībās, un tas ir piemērs ne tikai tam, kā Kanādas uh, regulējums attiecas uz šo roņu medīšana, bet tas arī parāda, kā Kanāda pilnībā neievēro noteikumus. Pagājušā gadā tika nofilmēts, kā pie apziņas vēl, vēl dzīvi esoši uh, roņu mazuļi tiek uzkarināti uz āķiem, dzīvi pacelt, izvilkt no ūdens, uh, novietot uz kuģa, kā jūs šeit redzat. Mēs redzējām mirstošus uh, roņu mazuļus, kas uh, vēl centās pacelt galvas no šiem uh, roņu krāvumiem uz kuģiem, iedainoti roņi, kas ir uh, vairāk kārt sašauti atvērtos ūdeņos un atstāti nomiršanai. Tas viss ir ārkārtīgi šokējoši, bet labā ziņa ir tāda, ka lielā mērā ir slēgts Eiropas Savienības tirgus uh, roņu izcelsmes uh, produktiem. Un uh, pagājušo gadu tikai kā 38 tūkstoši roņu tika nogalināts salīdzinot ar apmēram 350 tūkstošiem pirms pieciem gadiem. Nežēlība joprojām turpinās, bet tomēr dzīvnieku ciešanu apjoms ir ievērojami samazināts pēc šī Eiropas Savienības aizlieguma. Pēc dažiem mēnešiem pat Krievija aiz, iz, noteica aizliegumu roņu ādu tirgošanai, un tas vēl samazināja šīs nežēlīgās, eh, šos nežēlīgi iegūto produktu tirgošanu. Pastāv būtiskas eh, bāžas eh, Kanādas pusē, vai vispār viņi atradīs pircējus šīm roņu ādām, jo arī jau esošie roņu ādu krājumi tos nevar veiksmīgi izpārdot. Kanāda, protams, bija ļoti neapmierināta ar eh, šo Eiropas Savienības aizliegumu. Pēc vairākiem mēnešiem Kanāda prasīja, lai PTO strīdu izšķiršanas panelis izskat šo jautājumu 2011. gadā. Un tur tika norādīts no karādas puses, ka it kā šis nosacījums ir um, neatbilstošs PTO noteikumiem un ka tirzniecības roņu produktiem ir jāatsauc. Mēs, uh, lūgumraksta iesniedzēji, uzskatām, ka šis apstrīdējums attiecībā uz PTO noteikumiem ir tieši uzbrukums uh, morālajām vērtībām, Eiropas Savienības pilsoņiem un Eiropas demokrātiskiem procesiem. Nav nekādu šaubu, ka komisijas uh, uh juristi aizstāvēs. Uh, šo nostāju PTO. Mēs, Eiropas Savienības pilsoņi, esam ārkārtīgi satraukti par to, ka Eiropas komisija pat labam vēd brīvās tirzniecības nolīguma sarunas ar Kanādas valdību, neprasot, lai Kanāda uh, Uh, atsauc šo strīdu, šo iesniegto lietu PTO. Nav pieņemams, ka šāds tirdzniecības nolīgums par to notiek diskusijas, kaut gan Kanāda dara visu iespējamo, lai grautu Eiropas Savienības tiesības un demokrātiski noteikt, kādus produktus Eiropas Savienība vēlas vai nevēlas pirkt, uh, balstoties uz mūsu arī morāliem apsvērumiem. Esam priecīgi, ka parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības un Kanādas tirzniecības saistībām pagājušā gada jūnijā norādīja, ka šis PTO strīds ir pretrunā pozitīvām tirzniecības saiknēm un CETA uh, nolīgums arī tādā veidā tiek apdraudēts, bet roņu jautājums joprojām ir tāds milzīgs samilzis jautājums, kas visu laiku pastāv, bet neviens tam negrib ķerties klāt. Un tāpēc tieši ar šī līgumaksta palīdzību mēs lūdzam Eiropas parlamentu aizstāvēt pašam savus uh, noteiktos tiesību aktus un uh, neatbalstīt uh, CETA nolīgumu, kamēr Kanāda neatsauks šo strīdu no PTO. Un visbeidzot, šeit ir runa ne tikai par aizliegumu no Eiropas Savienības puses tirgot uh, roņu produktus, te ir runa arī par parlamenta uzticamību Eiropas pilsoņu acīs. Ja parlaments nespēs pastāvēt pats par savu tiesību aktu ievērošanu, tad tādi vienkārši pilsoņi kā es un vēl tie 22 tūkstoši, kas ir rakstījuši šo lūgumu rakstu, iespējams zaudēs uzticību politiskajiem procesiem. Kā mēs, kā pilsoņi, lai uzticamies Eiropas parlamentam, ja tas nespēja stingri pastāvēt par tiesību aktiem, kur pieņemšanā tas pats ir līdzdarbojies, un uh, ja parlaments tāpat laikā pieļaus tādu tirdzniecības darījumu noslēgšanu, kas grauj mūsu morālās vērtības. Uh, uh, paldies par jūsu uzmanību. Vă mulțumim pentru această... Paldies! Paldies, ka sniedzāt uh, šo prezentāciju. Tagad dod vārdu komisijas pārstāvim. Well, uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētais kundze. Paldies arī lūgumrakstu iesniedzējai, iesniedzējiem. Ir taisnība tas, ka Kanāda ir iesniegusi Pasaules tirsniecības organizācijā prasību pret Eiropas Savienību. To viņi izdarīja 11. gadā, un martā tam pievienojās šai prasībai arī Norvēģija. Šobrīd Ženēvā šī lieta tiek izskatīta eh, paneļa kolēģijā, un tātad prasītāji ir Kanāda un Norvēģija. Komisija uzskata, ka roņu medību aizliegums no Eiropas Savienības puses ir pilnībā saskaņā ar PTO prasībām, jo tas atbilst Eiropas Savienības pilsoņu interesēs un iespējams, ka visi roņādas produkti, kurus pirms tam varēja nopirkt, šobrīd vairs nav nopērkama Eiropas Savienībā. Katrā ziņā Ženēvā Eiropas Savienība sti stingri aizstāvēs savu nostāju. <clears throat> As regards uh, linking. Runājot par uh, Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības nolīgumu, tad mūsuprāt atsauce uz šo te aizliegumu nebūtu adekvāta, jo tas neatbilst Eiropas Savienības interesēm. Ikvienam PTO loceklim ir tiesības iesniegt paneļkolēģijā prasību, ja tā uzskata, ka kāda no pusēm nav izpildījusi savas saistības. Kanāda uzskata, ka roņmedniecība ir PTO, eh, ir saskaņā ar PTO noteikumiem, kamēr Eiropas Savienība ne. Mēs eh, saprotam, ka PTO paneļa lēmums galvenokārt runā par PTO līgumu interpretāciju. Un, ja PTO noteikumi no kādas iesaistītās puses netiek izpildīti, tad PTO var piemērot sankcijas dažādās pakāpēs. PTO locekļi, tajā skaitā arī ES, bieži vien ir izmantojuši šo mehānismu, bet eh, tā nekad patiesībā nav griezusies pie paneļa. Šī sistēma līdz šim ir ļoti labi darbojusies, izvairoties no tā saucamajiem tirsniecības kariem. Un tādējādi eh, varbūt vājāki PTO dalībnieki var kopīgiem spēkiem griezties pret spēcīgākiem. Katrā ziņā mēs nevēlamies, lai eh, Eiropas Savienības un Kanādas disputs šobrīd nāk par sliktu mūsu tirzniecības nolīgumam. Tas ir gan Kanādas, gan Eiropas Savienības interesēs, lai šis svarīgais eh, tirzniecības nolīgums stātos spēkā. Varbūt jūs būsiet jau pamanījuši, ka kā jau Eiropas Savienība šo prasību nevēlējās ierakstīt nolīgumā ar Kanādu, ka tai uh, vajadzētu atsaukt prasību PTO. Kanāda toties no savas puses nav pieprasījusi, lai Eiropas Savienība atsauktu prasību pret roņu medībām. Tā tad viens viens abu labā. Ja PTO lems um, Eiropas Savienībai par labu, tas nāks par labu abām iesaistītajām pusēm. Runa iet arī par ilgtspējīgu attīstību, un tas ilgtspējīgā laikā nāks par labu gan Kanādai, gan ES. Paldies! Mulțumim Comisiei pentru această prezentare. În continuare dau cuvântul. Paldies Komisijai par skaidrojumu. Tagad vārds Taylor kungam. Liels paldies! Es Eh, šeit eh, uzstājos zaļo grupas vārdā. Es esmu starptautiskās tirzniecības komitejas deputāts un man ļoti satrauc tas, ka komisija šķiet eh, neko nespēja darīt, ka tā nenodrošina uh, parlamenta lēmumu īstenošanu. Parlaments ir ļoti skaidri paudi savas bāžas 2009. gadā. Mums ir bijušas daudzas sarunas, diskusijas starptautiskās tirzniecības komitejā ne tikai par roņiem, bet arī par uh, citiem aizsargājumiem dzīvniekiem, un mani tiešām ļoti satrauc tās, ka komisija nenodrošina, lai Eiropas parlamenta vēlmes tiktu īstenotas. Mm, patiesībā pastāv tāds risks, ka mēs atbalstīsim šo CETA nolīgumu pašreizējā formā un Kanāda rīkojas nedraudzīgi pret mums, vēršoties PTO ar sūdzību pret Eiropas Savienību. Un tiešām ļoti žēl, ka tāda ir situācija. Es vēlos saņemt skaidrojumu no komisijas, pamatotu skaidrojumu, kādēļ netiek pildītas mūsu vēlmes, ko mēs tik skaidri esam pauduši. Tagad vārds Skinner kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzi no mums ir uh, nodarbojušies ar ekstrateritoriāliem jautājumiem Kanādā. Tie no mums ļoti labi zina, piemēram, situācija ar asbestu, kas ir pavisam tik nesena. Un uh, PTO birojā šis prasība beidzot tika atbalstīta, jo šis jautājums skar ļoti daudz cilvēku dzīves visā pasaulē. Un uh, runājot par situāciju Kanādā un uh, roņu medībām, jāsaka, ļoti daudz cilvēks pasaulē šī situācija satrauc, un to jau visi zina, un daudz Eiropas Savienības pilsoņu manā vēlēšana apgabalā un citviet Eiropas Savienībā cer, ka parlamenta prasības tiks īstenotas, ka to darīs Eiropas Savienības institūcijas, uzklausot pilsoņu vēlmes. Es zinu, ka pastāv juridiski ierobežojumi PTO. Jā, tā tas ir bijis arī līdz šim, bet mums ir nepieciešams mugurkauls. Protams, parlaments saprot, ka ir grūtības, bet ja mēs piekāpjamies jau pirms jebkādām diskusijām, ir Šāda situācija ir nepieņemama. Tas nozīmē, ka mūs vienkārši nostumja malā. Un es uzskatu, ka komisijas pieeja ir absolūti nepieņemama, neapmierinoša. Šie argumenti arī nav pieņemami, kas tiek minēti, kā no juridiskā viedokļa mums jāskatās arī no cilvēcīgā viedokļa. Uh, un mēs Uh, zinām, ka komisija ir uh, citos jautājumos kaut ko panākusi, kaut gan iepriekš tika teikts, ka neko jau nevar darīt pret PTO. Peticionarea mai are ceva de adăugat sau altcineva din sală? Vai lūguma raksta autori vēlas kaut ko piebilst, vai kāds no zālē esošajiem vēlas kaut ko vēl teikt?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 Neviens vairāk nevēlas uzstāties. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šīs dienas darba kārtības jautājums. Vēl Mirāns kundze vēlas teikt kaut ko. Jā, es zinu, ka es varbūt pārāk uzstājīgi esmu, bet. mums vajadzētu tomēr konsultēties ar sekretariātu, vai mēs nevarētu pievērsties 37. lūgumu rakstam, kurā ir runa, uh, kur ir saņemta rakstiska komisijas atbilde. Komi uh, Priekšstādātājs kundze, es nezinu, vai mēs varam šo jautājumu izskatīt vai nē, saka Mirāns kundze. Am luat uh, cunoștință de cererea dumneavoastră, doamna Miranda. Es uh, pieņēmu zināšanā jūsu lūgumu. Sekretariāts ir saņēmis lūgumu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, kas ir iekļauts 33. un 37. punktā. Ja kolēģi vēlas uh, paturēt atvērtas vēl kādas citus lūgumu rakstus, kas ir iekļauti B sadaļā. Nē, vairāk vēl tādu nav, līdz ar to es pasludinu šo sēdi par slēgtu un nākošā mūsu sanāksme notiks 24. aprīlī.